Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können ja schon mal mit ein äh, paar Grundmerkungen anfangen, ein paar Informationen. Der Kommissar ist schon im Haus, also. Tātad informācija komisārs ir jau ieradies šai jēgā un tūlīt būs klāt. Labs rīts visiem. Varbūt mēs varam sākt ar pirmo otro punktu. Pirmkārt, mums ir E, darba kārtība vai ir kādi iebildumi? Nē, otrs. Priekšsēdētāji paziņojumi, daži ir, bet daži ir. Pirmkārt, komitoloģijas procedūra par, par ITC vadlīnijām. Kolēģis Rubiks, bet ne tikai viņš, ir iesteicis e, iebildi pret šo komitoloģijas procedūru pašu par sevi. Un līdz ar to šo pēcpusdienu koordinātoru sanāksmē par šī jautājumu arī ķersimies klāt. Un skatīsim, kā mēs varam to tālāk risināt. Tas nav vienkārši. Ja gadījumā mēs varētu atrast risinājumu, tad mēs šos risinājumus jums izziņosim pa e-pastu. Nu, mēs plānojam, ka 4. maijā ITRES komitejā attiecīgi varētu pieņemt šādu rezolūciju. Bet to es tagad nevaru, protams, tā uzreiz pateikt, bet tā ir viena iespēja. Otrs paziņojums. 4. un 5. sanāksmēs būs nedaudz vēlāks sākums, sēdes sākums. Diemžēl ir tas, ka komisāres kundze, Krūs kundze, kas jau bija pateikusi, ka būs šundēļ, bet, nu, diemžēl tāda atcēla uz 4. māju un tagad lūgusi vēlreiz to atlikt. Un savu uzstāšanos pie mums viņa negrib 4. maijā noturēt, bet gan Tas nozīmē, ka mums tas atkrit, un tad mums sāksies tikai 10.00. Tā kā jūs varat vēl ieturēt otrās brokastis no rīta. Vai nu arī vienkārši brokastis pagarināt un diskutēt. Trešais paziņojums. Brusiņ jau baumas ir izklīdušas, bet, nu, mēs runājam par Strasburgu, kur mēs nedrīkstējam, Strasbūru, piedodies, kur mēs nedrīkstējam balsot. Un um, tagad ir šāda situācija. Mēs toreiz nevarējām balsot un tiks sasaukt īpašā sēde. Un tā būs tik atsevišķi darbkārtības jautājumi, par kuriem būs jābalso, un tieši tāpēc 11. maijā tas ir paredzēts. Un tas jau ir plānots 8.40, jo viss pārējās sēdes jau paliek spēkā. Tātad tas jānodara viss iespējams pusstundas laikā. Tātad ceļš sāksies 8.45. Nu, katrā ziņā būtu jābūt tik daudz, vismaz, lai mums būtu kvorums zālē. Tātad no 8.45 līdz 9.15 īsts balsošanas režīms, un tas būs par ēku direktīvu vēl kaut kas. Divi jautājumi, par kuriem mēs nevarējām Strasbūrā nobalsot. Īstenībā mēs balsosim droši vien kāds 5 minūtes, bet, nu, tam ir jābūt šim balsojumam, lai tas tiešām tiktu arī iekļauts darba kārtībā plenārsesijā. Un pavisam svarīgi, lai arī šis lēmums tiktu iespējami saulaicīgi pieņemts. Tātad speciālais laiks. Nu ko, nākošais darbkārtības jautājums ir jautājums par protokolu iepriekšējai idejas apstiprināšanu. Tas ir februārs sēdz, 22. un 23. februārs sēdz. Vai kāds vēlas grozīt protokolu? Kaut ko pie, eh, pievienot? Nē. Labi, protokols apstiprināts. Nākamais darbkārtības punkts. Un tagad man arī jāsaka, neko es vairs nevaru iesākt, jo man nekā nav. Nu ko, ceturtais punkts. Un mēs esam um, arī pieņēmuši, ka aprīlī šie jautājumi jārisina ar komisāru. Ir paredzēt arī diskutēt šos jautājumus saskaņā ar visu darba programmu. Nav jēgas īstenībā noturēt komisiju atsevišķu sarunas ar, piedod, komiteju tikšanās ar atsevišķiem komisāriem, pirms viņi nav izdebatējuši par savu vispār komisijas darbu programmu. Un tāpat, protams, ka mēs varētu tagad mierīgi pārunāt, kādus jautājumus mēs gribam akcentēt savās debatēs. Jo tad, kad uzzināsim kopējo komisijas darbu programmu, nu tad mēs varēsim arī uzstādīt savus jautājumus. Mēs varam paredzēt, ka atsevišķus pasākumus, atsevišķus priekšlikumus mēs varam jau izvirzīt, Varbūt, ka gribu jums noderēs informācija, ka vakardien bija, bija satikšanās ar ģenerālu direktoru Lokungu par rīcības plānu, kur tika plānos arī veidot īpašo sēdi, kur viņš varētu mūs arī izstāstīt par gaidāmo laiku, laika plānošanu. Un te nu mēs atklājam, ka ir dažādi viedokļi. Komisija šobrīd savus Uh, plānus ir spiesta grozīt, un dažas lietas viņi tikai vēlēsies īstenot un ieviest vēlāk. Bet ir jau tāds apziņojums sagatavots, kas gan nav iespējams, jo šobrīd tas vēl nav gatavs. Mans personīgais viedoklis, ka šobrīd ir, nu nav nekāds jēga šobrīd veidot tādu starpziņojumu, ja jau komisija atkal visu sāk no jauna. Mums vienkārši jānogaida, jāpieņem, ka lietas notiks vēlāk, Un tad vēlāk izdiskutējot un nopietni izanalizējot šo situācijas, mēs varam plās, plānot arī tālākas citas lietas. Un uzskat, ka arī pirms mēs viņam kādu lēmumu būtu ļoti labi, ja mēs izmantotu šo pienākošos laiku tagad, lai tad izveidot tādu pamatīgu faktu analīzi. Nu, lūk, tā beidzamā informācija no savas puses un tagad, un tagad, ko jāiz, jāizsūda maza pauze, dāmas un kungi, savādāk es jums varētu kaut ko izstāstīt, bet man nekas vairs nenāk prātā. Man er könnte höchstens noch zusammen ein Lied singen, aber das ist auch schwierig. Vienīgais kā dziesmiņu nodziedāt, bet nu tas arī nav viegli. Mēs varam kādu um, punktu jau pārcelt, bet kolēģi nav, vai arī balsošana arī nesanāks, jo nav kolēģi un tā tālīdzīgi. Nu jā, tie komentāri ir lieki paēdām. Jā, un. Bet, nu, problēmas ir, jo desmitos jau sāksim balsošanu. Uh, Tātad, ja kāds grib uzreiz tagad kaut ko pateikt pār balsošanu, tad mēs tagad jau īstenībā varētu pirms balsošanas izrunāt par balsošanu, kas būtu pēc. Un tā, ka tie, kas uh, būs, um, um, nu, tā kādā ziņā, uh, nu, tie, kas ir punktīgi atnākuši, jūs vismaz pierakstīties sarakstām pēc tam, pēc balsošanas komentāriem. The colleague there and someone else. Ah. Uh, Odi, Toja, No, no, for the first one. Okay. Pirmais, labi. Nu, lūk, šie, pirmie, šie būs pirmie, kas varēs uzreiz arī izdot jautājumus. Viss nu nevajag gan? Iespējams, ka jūs tagad varēsiet dot jautājumu par lietām, par kurām vismaz nezināt, kas īsti tiks teikts, bet nu labi, joks pie malas. We can start? Yes. Yeah. Darf ganz herzlich in unseren Reihen den. Sveicu visus vēlreiz sēdē. Un komisārs Tajānī ir pirmais, kurš te ir ieradies, tātad pirmais komisārs, kurš ir ieradies mūsu komitejām. Un iepazīstinās ar savu darbu programmu, vismaz daļu no darba programmas. Mums ir tāda maza problēma, ka desmitos ir obligāti jābūt uh, balsošanai. Tādēļ bez liekiem vārdiem došu uzreiz vārdu komisaram Tajānī. Signor Presidente, mi scuso per il ritardo, ma sono dovuto venire a piedi dalla Commissione. Paldies. Es atvainojos, ka nokavēju, bet mani aizkavēja demonstrācija pie komisijas sēkas, un tāpēc eh, satiksme bija lēnāka. Man ir prezentācija, un es pastāstīšu par lēmumiem, ko komisija pieņēma šorīt par ļoti svarīgu sektoru, tas ir automobīļu sektoru. Kā jūs zināt, man vienmēr ir liels prieks uzstāties parlamentā. Jau 15 gadus Es diezgan slikti esmu uzvedies, tā bija daļa no manas politiskās dzīves. Ikreiz, kad es ierados šeit, man ir prieks eh, atkal nākt uz šejienu un satikt eh, bijušos kolēģus. Es gribētu sākt ņemot vērā komisijas un parlamenta dialogu par likumdošanas eh, programmu, ko komisija pieņem 4. martā un kur ir izteiktas politiskās prioritātes jaunajā komisijā un Eiropas stratēģijā. Es e, pastāstīšu par galvenajām iniciatīvām manā lietā. Un pastāstīšu par jauno komisiju. Sākšu chronoloģiskā kārtībā. Un pabeigšu ar nu pat pieņemto komisijas eh, lēmumu rakstiskajā kārtībā attiecībā uz transporta līdzekļiem. Pirms preses es gribēju, pirms vēršos pie preses, gribēju pastāstīt par to parlamentā. Sāksim ar darba programmas eh, mm, prioritātēm šajā gadā strateģiskās iniciatīvas. Kā jūs redzat, mēs eh, koncentrējamies līdz 2020. Eh, gada dokumentā eh, koncentrējamies uz jaunu rūpniecības eh, politiku, mēs gribam ilgspējīgu attīstību. Apņemšanās ir skaidra. Mums ir jāizveido pamatīga rūpniecības bāze, kas ir konkurētspējīga. Politikai jābūt integrētai, jā, jābūt restruktūrizācijai, inovācijām. Uh, Mēs gribam veicināt mazos uzņēmumus, strateģiskos uzņēmumus uh, un pastīties uz globālu pieeju. Komisijas rīcība ir jāpapildina ar struktūrāliem, uh, uh, struktūrāliem grozījumiem. Politika ir jāļauj Eiropas rūpniecību kļūt konkurētspējīgākai. Protams, uh, Eh, valsts dienas nevar nomainīt privāto eh, uzņēmumus, bet ir arī cita veida pārveide, kas ir nepieciešama. Eh, rūpniecībai ir jābūt konkurētspējīgai. Komisijas darbs iekļaus vairākus noteikumus, lai sabalansētu tirgu, kas garantēs operātoru tiesības. Eiropa ir daudz gājusi uz priekšu, un tomēr mums vēl nav patiesi koordinēta uh, ekonomika. Pašlaik mēs saprotam, ka cik svarīgi, eh, lai mums būtu šāda koordinēta ekonomika, piemēram, automobīļu industrija un mm, piegādes industrija tā ir, tām visām pašām jāpārveidojas. Un iniciatīvas, kādu mēs pieņēmām šodien komisija, mēs ceram, ka tā palīdzēs eh, radīt eh, tīrus un efektīvus eh, transporta līdzekļus. Mm, septembrī mēs pieņemsim paziņojumu par jauno rūpniecības politiku. Barozo ir izveidojis komisāru grupu, kas nodarbosies ar šo sektoru, un mēs koordinēsim šo darbu. Uh, un diskutēsim par pro, eh, priekšlikumiem politiskā līmenī un balstīsimies uz eh, analīzi par labumiem un vājām vietām rūpniecības sektorā. Jūsu devums, jūsu priekšlikumi un idejas būs man ārkārtīgi noderīgas. un mēs varēsim apmainīties ar vietu, viedokļiem Strāsbūrā vai arī mm, varam arī kādā citā sanāksmē satikties, mēs varam šajā komitejā runāt par paziņojumu runājot. Pirmais devums no e, rūpnieciskās konkurētspējas e, e, komitejas, kas pagājušajā nedēļā notika Šarlimaņa ēkā. Tur bija lieliski runātāji, ieskaitot jūsu komitejas priekšādātāju, kur es, kuram es gribētu izteikt pateicību par dalību šajā svarīgajā seminārā. Tāpat kā eh, Spānijas prezidentūrai eh, Sebastian kungam un Almuņas kungam. Arī Erasmus pārstāvi tur piedalījās. Un vēl pār, tika pārstāvēta uh, pētniecība un inovācija. Inovācija atbalsts ir absolūti nepieciešams, lai palielinātu konkurētspēju. Mēs ar Kvīna uh, kungu strādājam pie rīcības uh, programmas, kas sāks darboties rudenī. Tas būs balstīts uz plašāku pieeju inovāciju, iekļaujot ne tikai pētniecību, bet arī e, rūpniecību un publisko sektoru. Vidējie mazie uzņēmumi spēlē ļoti būtisku lomu mūsu tautsēmniecībā. Mēs gribam iekļaut īpašu plānu finansēšanai maziem vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar inovācijām. Galvenie mērķi rīcībai ir radīt uh, izvadot um, uh, akciju tirgu. Mēs gribam finansēt uh, programmas, nacionālās uh, un reģionālās um, iestādēs, lai veicinātu inovatīvu produktu izveidi uh, un mēs gribam pārskatīt standartizācijas programmu. Mēs gribam nāk, e, rudenī iesniegt svarīgu ambiciozu rīcības plānu par standartizāciju, lai Eiropas e, standartizācija būtu, būtu efektīvāka un integrētāka. Eiropas industrija, rūpniecība e, prasa jaunus standartus, lai varētu eksportēt preces uz trešajām valstīm. Un domājot par transatlantijas dialogu, bet arī dialogs ar jaunatīstības valstīm, kā arī mūsu rīcība mazajiem vidējiem uh, uzņēmumiem. Mēs gribam pieņemt mazo uzņēmumu aktu uh, dalību valstīs Tas e, iet ar dažādām sekmēm. Daži, dažviet ir jau kaut kādi pasākumi, lai sniegtu finansējumu, samazinātu birokrātiju, e, taču komisija vēlas pārskatīt progresu, kāds līdz šim ir panāks dalību valstīs. Lai darba vide mazajiem vidējiem uzņēmumiem būtu vēl labāka. 31. maijā, 1. jūnijā būs sanāksme ar vidējiem maziem uzņēmumiem, un vēlāk eh, gada otrajā pusē būs eh, notiks vēl viena sanāksme ar viņiem, un cerams, ka mēs varēsim ātri vienoties ar parlamentu par likumdošanu, eh, kas nepieciešama, lai varētu ieviest jaunu mazo, mazā biznesa aktu. Uh, Un mums e, tas ir jāizdara, ja mēs gribam radīt labu darba vidi maziem vidējiem uzņēmumiem. E, Eiropas komisija pieņēmusi lēmumu un jābūt pirmajam lasījumam. Bet mēs tik tālu vēl neesam tikuši, tad es aicinu parlamentu rast šo risinājumu. Ja pirmais, pirmajā lasīmā vienošanās nebūs, tad mēs e, zaudos, zaudēsim laiku un Eiropas institūcijas atkal izsūtītu nepatīkam signālu krīzes vidū. Es domāju, ka mums ir ātri jārīkojas. Un vēl svarīga lieta par Erasmus uzņēmēju darbību. Šī ir iniciatīva, kas ir ārkārtīgi svarīga. Mēs gatavojamies tā. Um, no kopš 2009. gadā notikuši vairākas uh, apmaiņas un pateicoties lai vi, eh, pūliņiem, lai veicinātu uh, eh, 2000, apmēram 2000 pi, uh, uzņēmēji pieteikušies šajā te apmaiņā Erasmus programmā, kas ir domāta tieši uzņēmējiem pēc pāris gadiem šī programma jau būs pilnā darbībā. Kosmosa politika joprojām būs uh, svarīga, vēl klimata pārmaiņas. Lisabonas līgums dod savienībai īpašu kompetenci uh, un sniedz juridiski pa, um, pamatu, lai mēs varētu piedalīties uh, kosmosa programmās. E, Man departamenti tagad strādā pie paziņojuma par kosmosa politiku, lai izteiktu nākotnes e, prioritātes savienībai šajā jomā. Mēs plānojam, ka septembrī šo paziņojumu jau varēsim pieņemt. Nākamgad pavasarī vajadzētu pieņemt, e, pieņemt jaunu plānu attiecībās kosmosa politiku kas būs daļa no daudzgadīgā finansu plāna līdz 20. gadam. Mums ir labs pamats, pateicoties Galileo, Galileo un GMS projektiem, un pilsoņi tos jau izmanto, bet mm, Galileo veiksmes atslēga ir eh, ļoti svarīga, eh, bet mums ir jānodrošina labs finansējums. Un es gribētu uzsvērt ko es teicu savā uzklausīšanā pirms pāris mēnešiem, es neplānoju pieņemt nekādus lēmumus par lielākajiem izaicinājumiem, kas stājas mums pretī. E, kamēr es nebūšu noklausījies, ko grib teikt šai sakarā parlaments, lai mēs kopā varam izlemt, kas mums ir jādara, un es tieši tā arī plānoju rīkoties, pirms es pieņemšu paziņojumu par vidus termiņu izvērtēšanu Galileo projektā kas saskaņā ar regulu jānotiek šajā vasarā nopietna lēmuma un izvēles ir jāizdara pirms tam attiecībā uz Galileo. Tāpēc es esmu nodomājis e, vēlreiz atsākt starp institūciju Galileo paneli. Tas ir īsts e, tāds instruments politiskam dialogam, kur mēs varam apmainīties ar konfidenciālu informāciju. Un tad mēs varam patiešām labi pārvaldīt šīs paneles varētu strādāt labāk nākotnē, labāk koordinēt mūsu darbu. Komis, starp komisijas dienas departamentiem viņiem ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar padomu un parlamentu, lai atrastu labāko veidu, kā uzlabot e, šī paneļa darba. Cita būtiska lieta, kas būs programmā, ir izēja materiāli. Stratēģisks jautājums Eiropas tautsaimniecībai ļoti mm, tā ir ats, eh, atkarīga no eh, izēvielu eh, eksporta, arī konkrēti runājot par metāla izēvielām. Kā 20. gadā notika Saistībā ar 20. gada stratēģiju ministri apstiprināja stratēģiju savā paziņojumā par izēvielām, balstoties uz trīs pīlāriem piekļuve izēvielām ārpus eh, savienības iekš savienības un eh, izēvielu eh, izmantošanu un reciklēšanu. Uh, Līdz šī gada beigām mēs centīsimies uh, nākt klajā ar paziņojumu, lai varētu novērtēt uh, situāciju pēc krīzes, kad mēs redzēsim, kādas ir grūtības, lai varētu veicin, veidot ilgtermiņu, ilgspējīgu attīstību Eiropas Savienībā. Komisija saistībā ar Afrikas Savienību apspriedīsim šo te tēmu. Es atvainojos, jā, es tik ilgi, ka es pārāk ilgi runāju, bet es domāju, ka manī patiešām jūs jāinformē par visu, ko mēs darām, un man liekas, ka mēs tiešām strādājam daudz. E, vēlāk es uzklausīšu, ko jūs par to domājat taču jebkurā gadījumā šīs te ietver programma konkurētspējai un inovācijām. Uh, Pēc trīs gada darbība šī programma sniedz labus rezultātus eh, par spīti tam, ka finansējums ir ierobežots. Es domāju, ka tas palīdz vidējiem mazajiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā un mēs varam veiksmīgi gatavoties nākamajam lēmumiem. Sociālā atbildība uzņēmumos, eh, kā es teicu, uzklausīšanā, politiskā, eh, tam ir politiska un strateģiska nozīmība jābūt atbildībai, ja mēs gribam panākt eh, konkurētspējīgu eh, ekonomiku. Tas ir būtisks mūsu ekonomikas sistēmā. Tas eh, krīze gan mums radīja problēmas, un cita būtiska tēma. Mēs jau esam saņēmuši rezultātus par pirmajiem mēnešiem komisijas darbā, par rīču būs viena no manām eh, prioritātēm, un es centīšos jo īpaši strādāt, lai uzņēmumi varētu veiksmīgi līdz 30. novembrim reģistrēties, eh, jo īpaši ķīmijas eh, rūpniecībām. Mēs uzņēmāmies saistības eh, šajā komitejā, un es aicināju departamentus, lai meklētu praktiskus risinājumus, lai palīdzētu rūpniecībai pildīt savus uzdevumus. Es esmu apmierināts ar eh, darbu, ko kontaktgrupa ir paveikusi, šī reģistrācijas grupa ir paveikusi. Tā palīdz rūpniecībai, jo īpaši nelielām rūpniecības firmām. Uh, kas attiecas uz autorizācijas eh, termiņu un kritērijiem. Nu, man patīk vienošanās ar eh, komisāru Točniku. Mēs kopīgi apmeklējām ķīmisko vielu aģentūru pagājušā mēnesī. Mēs darām visu, eh, lai rezultāti pēc iespējas drīzāk tiktu nopublicētu. Autorizācijas vadlīnijas, ķīmisko vielu saraksts, juridiskā skaidrība, šie visi ir steidzami jautājumi. Konkrēti, mēs uzsāksim autorizācijas procesu, tas ļaus uzņēmumiem e, ieviest lūgumus pēc autorizēšanas un e, iekļaut e, vielas kaut kādas, ja nav nekādu alternatīvu šīm vielām. Vēl pāris vārdos par lēmumu, kuru mēs pieņēmām rakstiskajā procedūrā šorīt. Tas saistīts ar paziņojumu no komisijas, kuru parlaments un padomas saņems, kā arī ekonomikas un sociālo lietu komite par Eiropas stratēģiju par tīriem un efektīviem transporta līdzekļiem, tā ir daļa no enerģētikas plāna. Eiropai tas sniegs papildu vērtību, ievērojot subsidiaritāti. Es gribētu piebilst e, elektroautomobīļa. automobīļa ir mūsu uzmanības centrā. Tas ir ļoti labi Francijā, Spānijā, Dānijā, Portugālē jau notiek attīstība, un pēc komisijas domām mēs pieņemsim daudz plā, plašāku un tehnoloģiski neitrālāku pieeju. Mēs eh, runājam par oglekļa samazināšanas eh, schēmām un par potenciālu mēs varam nākt klajā ar dažādām iniciatīvām, lai iet šajā virza un virzienā. Mēs runājam par dabisko gā, dabas gāzi, biodegvielu un ūdeņražu tehnoloģijām, kuras varētu izmantot uh, parastajos motoros. Šīs te ir konkrētas akcijas, un es varu uzsvērt dažas no šīm te rīcības iespējām. Būs e, finansu Uh, stimuli, lai stimulētu inovatīvas tehnoloģijas. Mēs gribam stimulēt uh, at, uh, CO2 emisiju samazināšanu un elektroautomobīļu. Automobīļos mēs vēlamies, lai tie būtu pēc iespējas droši, tikpat droši kā parasti automobīļi. Mēs gribam standārtus, eh, lai varētu uzlādēt visus elektromobīļus Eiropā, lai būtu šādas stacijas, uzlādēšanas stacijas, kas būtu pieejams visiem. Par standartiem un stimuliem un pētījumiem runājot, eh, šajā sektorā ir būtiski nevis mm, nāk klajā ar nacionāliem risinājumiem, bet strādāt visiem kopā. Tā ir stratēģija, kuru jūs varēsiet apskatīt un novērtēt, bet tā ir balstīta uz diviem pīlāriem. Pirmkārt, uzlabot motorus un samazināt emisijas, un otrs, radīt ražošanu, tādu ražošanu elektro, eh, elektro un ūdeņraža motoriem biodegvielas eh, motors. Mēs turpināsim eh, turpināsim darbu pie jauna automobīļa izstrādes. Un tā ir viena no apņi mūsu saistībām, ko mēs esam uzņēmušies Un es aicinu jūs atbalstīt eh, komisiju. Es atvainojos, ka tik ilgi runāju. Paldies, ka uzklausījāt mani. Esmu jūsu rīcībā, priekšsēdētāji kungs, ja būtu kādi jautājumi. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir haben ein klitzekleines. Paldies, Kommissar Kungs. Tā kā mums desmitos ir precīzi jāsāk balsošana, tad mēs tomēr nevarēsim visus varbūt uzklausīt. Nu ko, mēģināsim cik varam. Un pēc desmit minūtēm varu beigšu eh, šos runātājus sarakstu. Vai nu arī tad katrs dabū tikai vienu minūti un tad varēs izteikties visi. Varbūt, ka mēs tā, tā varētu vienoties. Katram vienu minūti. Tikai jautājums. Visi laipnības un pārējo komisārs ļoti labi izskatās, tur nav ko vēlreiz teikt Nav, nav vajadzīgs teikt, ka viņš tur labu runu teica. Lūdzu par būtisko. Mēģināsim tā. Sādāk, ja mēs desmitos neatbalstos, tad visi būs nelaimīgi. Nu, ko sāksim ar Vinklers. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs. Jautājums ir par pētniecību un inovāciju. Jūs zināt, ka ir jautājums par mazajiem vidiem uzņēmumiem ar vien sarežģītu pieeja šiem fondiem, bet eh, tas, ko jūs saucat par jauno pētniecības aktu, iepriekš pētniecības programma, un kā mēs varam tiešām nodrošināt, lai šis trīskans um, pētniecība, inovācijas un mazie video uzņēmumi tiešām tiktu kopīgi sekmēti. Jūs runājat, ka tiks veidot īpašā darba grupa, task force. Lūk, kas tiešām ir darīts un kā jūs to domājat izdarīt? Izcili saka, priekšsēdētājs tālāk, Odī, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Jautājums ir, kā jūs skatāties, kā jūs vērtējat starptautiskās sarunas par oglekļa, oglekli? Piemēram, autoindustrijā kādas ir šīs saistības ar oglekļu izmantošanu. Tāds vispār iet kopā ar mūsu rūpniecības politiku. Es nerunāju par tās aizsardzību, bet par godīgas konkurences nodrošināšanu. Otrs jautājums lielākie konkurenti, kas ir izstrādājuši savas preferences klauzulas. Kāda ir jūsu ideja par reciprocitāti šajos milzīgajos līgumos, domājot par mūsu konkurentiem? Kolēģi, to jālūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka jums ir ļoti plaša programma, bet es no savas puses vēl gribu pievienot mazie un vidējie uzņēmumi. Tam jābūt ir patstāvīgai Eiropas saimnības politikai. Komisār, vai jūs esat domājis par to, ka jūs varētu pievērst uzmanību atsevišķiem ļoti maziem uzņēmumiem, uzņēmē darbībai, kas īsti nenes peļņu, bet kas tomēr ļauj eh, radīt darbvietas un kas šobrīd nodarbina desmit miljonus cilvēkus. Tie kooperatīvi un sociālā sociālie uzņēmēji darbība, kas rada produktus, bet viņi nerada peļņu. Vai jūs varētu arī savā programmā pievērst uzmanību šiem ļoti mazajiem uzņēmumiem, kas ir daļa no mūsu ekonomikas? Kolēģi Hol, lūdzu. Komisārkungs, pavisam īsi jautājums. Standartizācijā elektromobīļu standartizācijā. Jūs runājat arī par viedajām tehnoloģijām, kas ļautu elektromobīļiem arī izmantot, eh, uzkrājot eh, elektroenerģiju. Tālāk par Galileo. Izskatās, ka tas vairs nav tikai komisijas tāds projekts, bet tas ir Eiropas infrastruktūras projekts. Kādu izmaksu liederību jūs esat veicis, lai novērtētu cik lielā mērā ir vēr, jāveicina tālāk arī citi projekti, piemēram, atjaunojama enerģijas veidī un supergrid, tas ir šis vienotais tīkls. Un, ja kādi citi visi pasākumi, lai tiešām arī kaut vai veicinātu um, atvilcienu tīklu izveidu Eiropā. Vēlreiz par Galileo. Ķīna ir diezgan asī iejauk, iesiek, iejaukusies un tur ir konflikts, un man jautājums, vai šī situācija uzlabojusies. Tālāk par izējiem materiāliem. Jautājums ir reizē par pārvaldi un par šiem ieguvas veidiem un to vadīšanu. Mums ir jāskatās, lai ārpus Eiropas šo savots, ko izmantojam, lai mēs izskaustu iespējamo korupciju un nodrošinātu labāku pārvaldību trešajās valstīs. Kvaļokundze, lūdzu. Paldies, komisāra kungs. Erasmus uzņēmējdarbības projekts. Ārkārtīgi nozīmīgs jauniem cilvēkiem, kuriem ir grūti atrast darbu. Mums jāpanāk, ka tas pieņemās apmēros. 2011. paredzēja tikai 2 miljoni Un bieži vien mēs runājam, ka tas ir nav tikai vērsts uz pakalpojumiem un produktiem. Tālāk, visbeidzot, par vidē draudzīgiem automobiļiem. Mums ir jāskatās, lai mēs tos ražotu, tomēr arī nodrošinātu arī savu konkurētspēju un saglabātu arī iekšredzinējus. Franko, lūdzu, tālāk. Komisārkungs, es tiešām lielā mērā mm, gribētu uzzināt, uh, Ko jūs plānojat darīt, lai uzlabotu pārobežu sadarbību starp dažāda veida inovāciju grupām uzņēmējiem, kas sadarbojas inovāciju jomā? Vai jūs veicināsiet kaut kādā veidā pieredzi un zināšanu apmaiņu? Un kādi ir jūsu mērķi, lai atbalstītu mikro uzņēmēju darbību arī Vidusjūras Savienības teritorijā? Nīvos kundze tālāk lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Divi komentāri un divi jautājumi, komisārkungs. Pirmkārt, kompliments jums par jūsu izstrādāto zaļās kārtas iniciatīvu. Piedodiet, zaļo, zaļo automobīļu iniciatīvu. Tā kā mēs nerunājam tikai par elektromobīļiem, bet ka komisija tiešām ir aktīva loma šeit jāspēlē, nevis vienkārši jārunā. Un salīdzinot ar citiem reģioniem pasaulē, mēs redzam, kas notiek Ķīnā, ASV, Viņi veic milzīgas investīcijas šajās nozarēs. Tātad elektromobīļi. Un otrs komentārs un jautājums ir, ja mēs piešķiram Eiropas līdzekļus arī zaļo autoparku veidošanai, tad es aicinātu tomēr arī netik daudz investēt, um, uh, kā mēs varam finansēt dažāda veida bonus un vilinājumus, iegādāties šos auto, bet tiešām šos naudu investēt pētniecību un attīstībām. Un visbeidzot, mēs jau runājam arī ar pētniecības komisāru, ka mēs runājam tikai par pamatprincipiem, bet mums ir tiešām jāskatās nopietni inovāciju atbalsts, kas ir tiešām šajās pētniecības programmās jāveido kā pats kodols. Paldies! Ekskunds! Mēs pārstāvam politiskās grupas, dažādas politiskās grupas, un savstarpēji esam vienojušies par ekonomisko atlapšanas plānu, Jautājums, vai komisija arī turēs savu vārdu attiecībā uz ekonomikas atvesaļošanas plānu. Tāpēc mēs esam vienojušies arī par jau šo noteikto plānu, kur, diemžēl, trūkst finansējuma. 50% iztrūkums ar vien ir šajā noteiktajā plānā. Un otrkārt, kad jūs plānojat ieviest vienotus standartus elektromobīļiem, eh, to štepseļiem? Nākamais kolēģis. Kolēģis kundze, jāpaldies. Komisāra kungs, es tiešām vēlētos zināt, kā komisija domā risināt jautājumu par elektrotehnoloģiju um, vienošanu. Mēs redzam, ka ražotāji izmanto dažādas moduļus un viņi sāks katrs ražot pats par sevi tik un tā. Bet vai jūs nedomājat, ka vajadzētu, vajadzētu vienoto modeli ieviest daudz efektīvāk un ātrāk, jo domāju, ka tas varētu kāpināt mūsu biznesa efektivitāti? Nu, jūs lielā mērā arī maz esat runājis, un es domāju, ka maz ir kas arī darīts inovāciju izstrādāšanā. Un tāpēc ir tagad pienācis laiks, ja mēs runātu tiešām par mūsu uzņēmē darbību starptautiskāko amplitūdu pie, piešķiršanu. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Šajās kopsakrībās ar izstrādātajām normām un transatlantiskajām sarunām. Jūsu priekšteicis komisārs Ferhoigens bija tieši atbildīgs par transatlantisko ekonomikas padomi. Tas tagad ir nodots jūsu uh, kolēģim Hurtam, Bet es uzskatu, ka arī jūs sekojat šīm lietām, jūs pievēršat savu uzmanību galvenokārt jautājumam par standartiem, kurus mēs varam vienoties ar Atlantijas otru pusi. Līdz ar to jautājums, kāds būs jūsu prioritāts transatlantiskajā dialogā par standartiem? Otrs, jūs runājat par mazo uzņēmēju darbības aktu, jeb Small Business Act. Uh, Jūs nākat, ka ir daži kavējumi ar maksājumiem. Es aicinu, lai komisija un īpaši jūs atzīstat, ka mēs nerunājam tikai par atsevišķām politiskām grupām parlamentā, bet ka īpaši tie paši mazie un vidējie uzņēmumi, piemēram, UEAKME, kam ir īpaši jāveicina tas, lai veidotos biznes, biznesam šāds attiecības, ka mēs tieši veicinātu starp biznesa pārstāvjiem. Nākamais runātājs, paldies! Enču kungs. Paldies, komisār kungs, kas ir te. Jautājums, vai komisija plāno arī piešķirt īpašus līdzekļus tiešais jau online uzņēmējdarbības veicināšanai? Tas ir svarīgi īpaši eh, bezdarbniekiem, īpaši cilvēkiem, kas tikko zaudējuši darbu Jaunais finanšu instruments, kas sāk uh, savu darbu 8. martā, manuprāt, būtu izmantojams. Vai komisija uzskata tāpat, vai tas tomēr ir nošķirts? Otrs īsts jautājums. Ņemot vērā augstā līmeņa konferenci, kas notika pirmdien. Jautājums. Kāda ir iegūtā mācība? Kāds ir šī secinājuma? Padarkungs. 2020 stratēģija paredz zemā oglekļa stratēģiju, un to liek kā vienu no centrālajiem jautājumiem. Tāpat laikā, skatoties, kas plānos uz 2010, es neko īsti tāda desmitā gada programma šīs prioritātes neatspoguļojas. Vai jūs varat lūdzu to komentēt? Paldies, kundze. Lūdzu. Komisār, par minerālu vielām un izēvielām. Vai jūs varētu paskaidrot, pastāstīt, vai komisija ir tāds pārskats un vienots viedoklis par resursiem, kas pieejami Eiropas Savienībā? Otkārt, kā jūs domājat arī veicināt kalnrūpniecību, jo mēs redzam, ka tieši kalnrūpniecības nozarei ir nopietni sarežģījumi un tos pamatīgi apgrūtina dažādie vides noteikumi. Ņemot to vērā, piemēram, Eiropas parlaments aicina izskaust un aizliegt cienīt izmantošu zelta ieguvē. Un kāds būtu jūsu komisārs, komentārs, lūdzu? Komisārkungs, saka kol, uh, um, Elerkungs, mēs redzam, um, kas tiek. Um, komisijas piedāvātais uh, budžets vienmēr padomu to samazina, bet mēs vienmēr jums šos līdzekļus cenšamies atdot atpakaļ jūsu nopietnām programmām. Un tādēļ arī mans jautājums. Jūs skatāties, uh, kāda ir sadarbība ar ASV, piemēram, uz internetu izmantošanu. Uh, te ir veidots tāds dialogs un pat trialogs. Jautājums ir, kā jūs redzat tālāko nākotni. Nākamais Eiropas parlaments uzskata, ka ir jānošķir pētniecības jomas - militārā pētniecība un civilā pētniecība. Un uh, mums ir atsevišķā aizsardzības aģentūra, pēkšņi šajos uh, mūsu pētniecības, civilās pētniecības projektos parādās Amerikas uh, aizsardzības aģentūra. Un, manuprāt, tas ir neizdarīts darbs, taču jautājums ir, vai jūs atbalstāt šo pozīciju, ka mums ir jānošķir dažādi veidi pētniecības jodas. Un tad par konsultatīvajām padomēm, piemēram, tas, kā Eiropas interneta aģentūra eh, Nicā varētu šos uzdevumus uzņemties netik daudz mm, aizsardzības aģentūra. Kā jūs to vērtējat? Tikā kundz. Sveicināt komisāru kungs. Lai mēs nodrošinātu, ka rūpniecība ar vien ir Eiropā, lai mēs saglabātu savas darba vietas, mums ir jāmodernizē savas rūpnīcas tām ir jākļūst videi draudzīgākām, un vienlaikus mums ir arī jāievēro Kyoto protokola mērķi. Un tāpat arī vienošanās, ko panāksim, kad tas beigs savu darbību. Tātad, ko komisija domā šādas lietas labā darīt? Un nākamais par e-rēķiniem. E-invoicing, ko jūs domājat darīt šajā lietā un kā jūs to veicināt? Paldies! Visi ir uzdevuši savus jautājumus, un tātad komisāra kungs jums laiks atbildēt visus jautājumus desmit minūšu laikā. Grazie, spero di poter eh, rispondere. Paldies. Un varu pavisam īsi, es, nu, es nezinu, vai uz visiem jautājumiem varēšu atbildēt, bet izteikšos īsi, vismaz mēģināšu. Ja jūs gribat kaut kādu detalizētāku informāciju, tad mēs varam tikties Strasbūrā. Es ar daudziem no nu, jums jau esmu ticies, nezinu, vai ar visiem gan. Es, pros, esmu, pro, tātad Vinklerkungs un Frankokungs runāja par a, pieejamību, tātad par fondu finanšu līdzekļu pieejamību. Es a, vēlos atbalstīt visas iniciatīvas, lai sekmētu fonda pieejamību MVU, um, izmantojot finanšu instrumentus, paļaujoties uz sādarbību ar Eiropas Investīciju banku un uh, privāto sektoru. Mums ir jāņem vērā, ka ir finanšu instrumenti tāda. Uh, īpatnība, tas tie ir jāpadara pieejamāki un efektīvāki, lai palielinātu riska kapitāla Eiropas tirgu. Varbūt, ka riska kapitāla fonda arī varētu būt viens no tādiem instrumentiem, kas e, varētu sekmēt Eiropas izaugsmi. Ekonomiskā ziņā. Nesen tikos ar Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāju. Uh, Tā bija ļoti liederīga tikšanās. Mēs runājām par daudziem jautājumiem, arī par jaunām iespējām finanšu instrumentu izmantošanai pēc 13. Eh, gada 6. maijā. Es eh, organizēju fórumu par MBU finansēšanu. Un tieši tur būs runa par eh, finanšu pieejamību, par aizdevumiem. Mēs skatīsimies ne tikai uz finansējumu avotu kā tādu, bet arī uz birokrātiskiem jautājumiem, par kuriem runāja Vinklerkungs, jo faktiski manas bažas ir līdzīgas tām, kuras paudāt jūs. Nu, protams, ka es ceru, ka mēs varēsim kādus no šīm problēmām atrisināt. Varbūt, ka būs nepieciešams grozīt eh, regulas, varbūt ne tieši to. Transporta nozares komisāra iesaiste varētu būt liederīga. Piemēram, Marko Polo programma ir ļoti sarežģīta MBU. Vēl vakardien komisija pieņēma administratīvas vienkāršojumus Un faktiski varu sacīt, ka mēs strādājam. Tad Odīkungs pieminēja jautājumu, kas tika pacelts arī noklausīšanās, uzklausīšanas procedūras gaitā. Un vēl viens kolēģiem par to runāja uzklausīšanā. Temats ir ļoti būtisks. Ja jūs man jautājat, vai es esmu par to, lai būtu nodoklis, nu, mēs šeit runājam par hipotēzi regula to neizslēdz šādu iespēju, bet ir jāskatās, vai būtu vēlams uh, tādu nodokli izmantot vai nē. Faktiski mana nostāja šajā ziņā ir neitrāla. Tā jūs, uh, kundze. Jūs jautājāt par uh, bezpēļņas uzņēmumiem un arī par kooperatīviem. Uh, No nu, man nostāja ir šāda. Šis jautājums ļoti svarīgs, ļoti interesants. Tas ir jautājums ar lielu sociālu nozīmi. Savā uzklausīšanas eh, procedūrā es par to runāju. Es joprojām esmu apņēmības pilns eh, runāt ar šo eh, un strādāt un gādāt par šo uzņēmējdarbības sektoru. Tas ir sociāli nozīmīgs jautājums. Un es varu jums apliecināt, ka, protams, visi uzņēmējdarbības sektori, sākot no lieliem uzņēmumiem līdz ģimenes uzņēmumiem, būs manā uzmanības lokā nākamo dažu manas darbības gadu gaitā. Vēl kāds no jums uzdeva jautājumu, šķiet tā bija Kavaljo kundze. Tātad par uh, Erasmus sagatavošanās programmu uzņēmumiem. Es gribu, vai es gribu vai nē, lai tā būtu pastāvīga programma. Nu, jums ir taisnība tajā ziņā, ka programma varētu būt uh, funkcionālāka. Tad mēs runājam par 2012. gadu, budžetu nepieciešams ir palielināt, un es ļoti ceru, ka man izdosies dabūt 7 miljonus uh, eiro, varbūt līdz 8 miljoniem eiro mm, noteiktajā termiņā, salīdzinot ar tiem 5 miljoniem, kas ir manā rīcībā pat labam šai programmai. Es domāju, ka programmai ir jārada lielākas, tā teikt, manevrēšanas iespējas, lai nosacījumi būtu mazāk stingri nekā patreizējā struktūrā paredzētie. Varu vismaz pateikt, ka uh, uzņēmumu, kas piedalījušies šajā programmā līdz šim, ka viņiem tās ir ļoti gājis pie sirds. Uh, Un viņi uzskata, ka programma ir vērtīga. Un tad, tad runājot par elektromobīļiem. Vairāki par to man jautāja. Tad mēģināšu tā rezumēt. Man, diemžēl, nav laika atbildēt uz visiem jautājumiem vai uz katru jautājumu atsevišķi. Nu, ko es tad mēģināšu kaut kā tā vienkopus atbildēt uz vairākiem līdzekļiem. Tad bija jautājums par elektromobīļiem, par to, vai mēs nepiešķiram tādu uh, nepamatotu prioritāti, vai faktiski mūsu nostāja ir neitrāla. Kā jūs zināt, Spānijas prezidentūra Eiropas padomē Eh, viņi šo jautājumu ir izvirzījuši kā pašu svarīgāko, bet ja mēs skatāmies uz šodien pieņemto eh, paziņojumu, bet tur ir arī runa ne tikai par elektromobīļiem, bet arī par uh, mašīnām ar, uh, ar oglekļa dzinēju. Ar ūdeņraža dzinēju, piedošana plūks atvainojās. Uh, Un tad mums ir elektromobīļu tirgus, kas attīstās atsevišķos uh, uh, tirgos, bet eh, tāpat arī citi alternatīvie transporta līdzekļi attīstās. Piemēram, Fiat ar to darbojās aktīvi, tas pats, nu, teiksim, aktīvi notiek ASV, visu jau Eiropā nevar tāpat uh, garantēt. Uh, Mēs eh, grasamies elektriskus eh, Fiatus ražot Eiropā, bet lielākā problēma ir eh, ar izmaksām un ar infrastruktūru. Ķīna un ASV ļoti investē šajā nozarē, bet mums tad jāskatās, mums nav pārāk lielas izvēles iespējas. Mēs, protams, strādājam pie attīstības. Tā dēvēto kolu tad dēvēto cold engines, augsto dzinēju attīstīšanā. Un, protams, ka tas viss, šī darba kopējais mēģis ir samazināt eh, CO2 emisijas. Tas ir tāds īstermiņa mēģis, bet, protams, otrs pīlārs mūsu darbā ir eh, sekmēt eh, mazāk piesārņojošus automobīļus, tādus kā elektromobīļi, ūdeņraža zinājuma apbīļi. Protams, ka mūsu darbs lielā mērā tika balstīts dažādiem pētījumiem, analīzi, bet, nu, ko var teikt, mēs strādājam šajā jomā. Tad devoties mazās uzņēmē darbības akts. Jūs runājāt par standartiem elektromobīļiem. Mēs uh, piešķirsim pilnvaras standartizācijas organizācijai, lai izstrādātu Eiropas uh, standartu uh, automobīļu elektroakumulatoru attīstībai. Un tātad hibrīdi, lai, lai, lai nodrošinātu to, ka šos te hibrīda automobīļus un elektromobīļus varētu uh, visā Eiropas eh, Savienībā uzlādēt nepieciešamas gadījumā, jo šādām te eh, automašīnām ir jābūt eh, gatavām laišanai tirgū, bet, protams, ka tas prasa infrastruktūras sagatavošanu, un tad tiks veidots vienots standarts un arī, teiksim, kaut kādas metodas šā standarta īstenošanai. Tad runājot par pētniecības programmām. Ēlera kunga jautājums. Un tad es uzskatu, ka inovācija un pētniecība ir divi instrumenti, ir tie divi instrumenti, un tas arī faktiski atbild jautājumu par inovāciju, par novatorismu. Šie abi jautājumi ir fundamentāli svarīgi komisijai. To mēs arī uh, popularizēsim šādu nostāju, mēs atkārtot paudīsim savā paziņojumā. Pētniecība un novatorisms ir mūsu darba prioritātes. Es strādāju ar visiem savā pakļautībā esošajiem departamentiem pie finanšu perspektīvām. Daudz jautājumu ir jāpārskata. Budžetā nepieciešams izdarīt izmaiņas, tātad, nu, kas atbalstītu mūsu rūpniecības rīcību politiku, jo pēc būtības šī politika ir tad dēvēto 2020 dokumentu pamatā, tāds veidot to kodolu. Protams, ir jābūt arī praktiskiem eh, darbiem, praktiskiem plāniem. Ja mēs gribam Eiropā redzēt konkurētspējīgu rūpniecības eh, nozari, mums ir jādod iespējas uzņēmumiem eh, veidot inovācijas, bet, protams, inovācija bez pētniecības nav iespējama, un tad es uzskatu, ka šis noteikti ir mūsu darba prioritārs aspekts. Mana vēlme būtu tāda, ka budžetam būtu jābūt lielākam, lai no Eiropas Savienības budžeta tiktu vairāk veltīt līdzekļi tieši inovācijai un pētniecībai. Runājot par konkurētspēju, daudzi no deputātiem runāja par konkurētspēju. Šajā sakarā, teiksim, izēju materiāli ir ļoti svarīgi kā jūs minējāt, problēma ir satraucoša. Daudzi uzņēmumi pēdējo nedēļu laikā ir paudusi bāžas par šo uh, lietu pēdējo. Jā, es esmu tikus, tikcies ar vairākiem uzņēmējiem, kuri tiešām ir nobežējušies par šo lietu. ir grūti salīdzināt ar situāciju ārpus Eiropas, teiksim, runājot par specifiskām izēvielām. Ir tādi segmenti, kuros ir kaut kādi monopoli. Un pirmdienas sanāksmē par šo lietu arī tika spriests esam saņēmuši pozitīvus signālus par rūpniecības attīstību. Visi piekrīt, ka ir, protams, arī jātīstās ne tikai nozarei kā tādai, bet specifiski arī MVU. Bet kā priekšsādātājs var apliecināt pirmdienas eh, sanāksmē, mēs eh, guvām pārliecībā vismaz, eh, nu, rūpniecības nozars pārstāvi tika pārliecināti par to, ka tas ir ļoti svarīgs eh, eh, stratēģijas 2020 elements. Un tas nozīmē, ka mēs strādāsim, lai panāktu tādu ekonomikas sektoru, kas balstīts uz pētniecību un uz eh, finanšu piešķiršanu. Bet ne tikai mums ir jāpanāk jauns līdzsvars, lai ietvērtu nozares pārstāvis MVU. Tas nenozīmē, ka mēs uh, metam pie malas pakalpojumus. Pakalpojumu nozara arī ir būtiska. Uh, Vienkārši mēs gribam radīt jaunu balansu starp šiem elementiem, nekaitējot nevienam no nozarveidošajiem elementiem. Protams, ka mums tagad ir um, jārisina tās sekas, uh, ko ir radījuši neauglīgi finanšu un ekonomiskie un politiskie lēmumi pagātnē, kas pieņemti. Un izējumateriāli šajā kontestā ir svarīgs jautājums, teiksim, par izējumateriāliem no trešām valstīm. Kā jau es sacīju, Adisabebā būs tikšanās ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem daudzu izējumateriālu izcelsmes valstīs noteikti, nu, ja tā var sacīt, dīvainas lietas. Jā. Es jau teicu, ka es došos uz Adisabebu. Uh, Un par šo problēmu es tur arī gažasos runāt. Es domāju, ka Eiropiešu interesu lokā būtu attīstīt kaut kādu politiku, politikas kontekstu Āfrikā. Nevis, es nedomāju nekādu tādu neokolonialistisku politiku, bet tādu politiku, kas sekmētu politisko stabilitāti, attīstību Āfrikā, mūs mūs absolūti neinteresē korupcija Āfrikā, zinot, ka tā tur pastāv tik uh, attīstītā veidā. Mēs gribam konkurēt spēju, korupcija ir pretēji mūsu interesē, mēs gribam politiku, kas ir balstīta uz kvalitāti, uz uh, zinātību, uh, uz uh, to, ko ir uh, sasnieguši, secinājuši mūsu pētnieki, zinātnieki. Mēs gribam, lai viņi apmāca Āfrikas uh, darbiniekus, strādniekus, un tas ir tas, ko es varu pateikt par izējumateriālu jautājumu. Izējumateriāli ir mūsu plāna komponente sadarbībai ar Āfriku. Konferencē Neapolē kur tikāmies ar, runājām ar Āfrikas pārstāvjiem par visu Eiropas projektu. Āfrikas pārstāvi teica, ka jums ir jābūt, jāveido politiska klātbūtne, jums ir nepieciešama politiska apņemšanās, ja vēlaties izbūvēt teiksim, dzelzceļa infrastruktūru pāri tūkstnesim, jūs, būsim, jūs būsiet arī pirmie, kas uzzinās, kas atrodas zem šīm tūkstneša smiltīm. Uh, Es ļoti ceru, ka mēs varēsim uh, likvidēt šo te korupciju, ka mēs varēsim spērt politiskus uh, soļus Āfrikā un uh, izē materiāli, nu, kā mēs visi saprotam, ir pamatu pamats. Tāpēc arī šis jautājums ir tik svarīgs. Vēl viena lieta, ko es jau arī pieminēju nesen kādā konferencē, uh, Mēs grasamies sagatavot tādu izējumateriālu uh, sarakstu, kuru daudzums ir kļuvis uh, minimāls, lai optimizētu uh, stratēģijas patreiz mūsu rīcībā esošo izējumateriālu izmantošanai. Protams, izmantojot pētījumu datus, uh, arī lai mēs varētu uh, domāt par uh, kādiem aizstājējiem, uh, Un tad mērķis ir izmantot uh, spēkā esošos pētījumus, uh, gādāt par ekoloģiskumu, jo bieži vien, teiksim, uh, runājot par, par uh, darbiem, ko veic izraktuvēs, ekoloģiskums ir viens no būtiskiem aspektiem, kas rada bāžas. Runājot par uh, direktīvu par novēlotiem maksājumiem, tad, tad uh, jūs runājāt par uh, B2B šiem te jautājumiem. Mums ir bijusi koordinātora sanāksme, mēs panāc, vienojāmies par kompromisu. Es uzskatu, ka kompromiss, panāktais kompromiss ir labs, kas ir būtiski, ir tas, lai, nu, ka parlaments eh, strādā diplomātiskajā frontē, lai pārliecinātu padomi izveidot tādu tekstu, kas būtu pieņemams abām pusēm. Ja padome piekritīs kompromisa versijai, es, protams, neiebildīšu. B2B tams ir jautājums, kam ir jābūt kopējā stratēģijā neapšaubāmi. Bet tas labākais būtu tas, ka mums ir jāsūt arī pareizs signāls mazajiem uzņēmumiem. Respektīvi, ja jūs gribat eh, panākt kaut kādu perfekcijas līmeni, uh, tad tas būs nu, sarežģīts uzdevums īstermiņā, bet mums jāpanāk dalībvalstu atbalsts. Es ar daudziem parlamenta deputātiem strādāju pie šī jautājuma, lai mēs panāktu atbalstu pirmajā lasīmā, lai tad mēs tālāk veidotu kompromisu, kompromisu tekstu padomē un lai mēs sūtītu pareizu nepieciešamo signālu MVU Un tieši tāpēc kompromiss, padoma, kompromiss, kas pieņemos padome, ir būtisks. Par šo jautājumu mēs varam runāt arī e, vēlāk un turpmāk. Ir, protams, arī citi jautājumi, kurus jūs e, pacēlāt. Es vienmēr varu sniegt savus atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem rakstveidā. Un kā jau es teicu, es esmu jūsu visu komitejas liecekļu rīcībā, kad vien tas jums nepieciešams. Paldies! Thank you. Erstens, herzlichen Dank, dass Sie da. Pirmkārt, paldies, ka atnācāt, otrkārt, paldies, ka izsmeļoši atbildēt, un treškārt, kā jūs arī jau pirms jūs stāstat eh, publikai un sabiedrībai par šiem jaunajiem projektiem, ko jūs pirms informēt mūs. Paldies jums, un arī turpināsim labo sadarbību. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können. Kolēģi, sāksim balsot. darf äh, Sie bitten, dass wir jetzt zügig. Lūdzu, lai mēs arī ķeramies pie balsošanas. Es ceru, ka politiskās grupas ir iekšējo disciplīnu izvērsuši un jāuzmana, ka par katru grupu ir atbilstošs uh, balsotāju skaits. Un es ceru, ka neviens to nepārkāp. Vai kāds vispār man dzied, lūdzu? Nu ko, balsojam. Un uzreiz sāksim balsot par Padimats kundzes sagatavotais eh, stāsts. Bet, nu, labi, es jūs lūkšu īsi paskaidrot situāciju, bet nevis gari, ja? Lūdzu, padimāts kundze, pavisam īsi, lūdzu. Paldies priekšsarētājiem. Es vispirms vēlos um, pateikties no savas puses sēnu referentiem un visiem, kas ir piedalījušies līdz šajās diskusijās, kas mums ļāva šīs sarunas noslēgt. Un tagad esam izveidojuši šo direktīvas pārskatu par energo produktu matiešanu. Un ir tikai dažas lietas, ko gribu te norādīt. Esmu arī izgat, eh, jums izdalījuši šo materiālu. Tas ir gala eh, vienošanās par šiem marķēšanas veidu. Vienošanās paredz maksimums trīs klašu no, no izveidošanu A++ saskaņā 4. pantu un 2. apsvērumu. Ir ieviesta arī pārskata klauzula, kas lieprasa pārskatu vēlākais um, 14. gadā. Turklāt, ja būs vēl papildus vajadzīgi kaut kādas veida izmaiņas šajā kategorijā A++ līdz 14. gadam, pirms ir paredzēts direktīvas pārskats. Lūk, tajā gadījumā es norādu, ka šo iniciatīvu tad mēs varēsim sagaidīt no komisijas un varēsim sagaidīt varbūt tad atkal pārkvalificēt jaunas klasifikācijas veidot. Nu ko, es ceru, ka komisija plenāsēdē balsošanas laikā tiešām arī to apliecinās. Asīvēl, bet nu pavisam īsi lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, es pavisam īsi izteikšos. Trialogu ietvarā komisija norādīja mums mutiski, ka šis lēmums un, un interpretācija ir pieņemama. Līdz ar to zaļo grupa var atbalstīt šo kompromisu, lai gan tas nav nekāds ideālais kompromiss. Um, referenti ir izdarījuši ļoti labu darbu, bet ceļo grupas vārdā es gribu atgādināt, kā mēs tomēr sagaidām rakstisku apstiprinājumu tam, ko komisija sacīja mutiski. Risinājums šobrīd piemērs ir tāds, ka šī interpretācija, iespējama interpretācija, tiks vēlreiz apstiprināta plenārsēdē, un tad mēs kā zaļie varēsim atbalstīt šo kompromisu. Nu ko, nākošo nedēļu mēs sagaidīsim vēl, kad komisija izteiksies. Prīskungs? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tikai varu no savas puses apstiprināt to, ko Padimata kundze nu pat teica. Ja tiešām būs nepieciešams pārskatīt izstrādāto klasifikāciju pirms Mm, paša pārskata, nu tad tas, protams, tikai būs eh, uz leju. Jo mums ir jāskatās, ka mēs to varam, protams, oficiālreiz atliecināt vai nu no plenārsēdē ar oficiālu paziņojumu vai rakstveidā, bet katrā ziņā mm, tas. Es domāju, Otinger kungs būs eh, plenārsēdē un varēs vēlreiz jums to apliecināt. Bet, nu, katrā ziņā mēs apsvērsim vislabāko veidu par iespējamo tālāko interpretāciju. Paldies! Un tā kā es pats esmu bijis piedalījos arī šajā trilogu sarunās, es gribu atgādināt, ka tiešām visi pieturās pie tā vārda, ko nu šajā sarunās deva. Tāds ir faktiskā situācija, tā podimata, kas par, kas par? Elektroniski, nu labi, tātad par podimatas kundzes ziņojumu sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Labi, Lūk, nu, šāds rezultāts. Vienbalsīgi apsveicu. Nākamais balsojums - tikau kundze ziņojums. Arī te bija nopietnas ilgas sarunas, te nav ko vairs kavēties elektroniski balsojumu, kas par. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Nē, atvainojos, nesanāk. Vēl tomēr. Jūs gribat kaut ko teikt? Bet, kolēģi, lūdzu, ja? nebūs tāda iespēja, ka katru reizi, kad mēs balsojam par kādu ziņojumu, mēs uzreiz sāksim debats. Nē. Ja jūs tiešām gribat par kaut ko, tad, nu, tad mm, nebalsojam, bet tad izsludinam vēlreiz debats. Paldies, priekšsādātājs tikai gribēju norādīt, kā šis ir nosimīgs jautājums. Un man tieši gribējās uzsvērt, ka mēs varam nodrošināt vidas piesaņojumu samazināšanu un energoefektivitātes kāpināšanu. Un arī radīsim papildus darba vietas. Oh, Abstimmung ist eröffnet. Sākam balsot. Vienu balsošanas kārtu nebalso, skatīsimies, ko varam darīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 52 plus 1, 53 vienbalsīgi. Nākamais ziņojums. Vikler ziņojums. Tur ir arī vēl balsošana, kur ir nedaudz mutisks grozījums iesniegts. 18. grozījums, kas ir par 18 no Vinklera ziņojums, Herman Vinkler. Pret atturas 19 par pret atturās pieņemts. Kompromiss numur viens par pret atturas pieņemts. 21 par Tas jau ir, tas jau ir iekļauts kompromisā, līdz ar to nav jābalso tālāk. Imko viens par pret atturas pieņemts. 20 par pret pret. Noraidīs, bet nu pārbaudīsim. Lūdzu, elektroniski. Lūdzu, vēlreiz sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts noraidīts. 29 par pret atturās noraidīts 23 par pret atturās noraidīts 24 par pret atturās noraidīts 25 par pret atturās pieņemts 26 par pret atturās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 Pieņemts. 309 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 37 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 38 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 43 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 40 par. Pret. Atturas Pieņemts. 51 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 42 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48 par pret atturas noraidīts. 49 par pret atturas noraidīts. 50 par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss komprom par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par. Atvainojiet, tas īstenībā es piemērs pateicu, ka 47 bija atsaukts. Kompromiss 6 pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturās pieņemts. 76 par pret atturās pieņemts. 68 par pret atturās pieņemts. MK 5 par pret atturās pieņemts. MK 10 par pret atturās pieņemts. 69 par pret atturās pieņemts, kompromiss 9 par pret atturās pieņemts, 74 par pret atturās pieņemts, 76 par pret atturās noraidīts, 75 par pret atturās pieņemts, kompromiss 10 par pret pret atturas pieņemts. 78 par pret atturas noraidīts 79 par pret atturas noraidīts 80 ir atkrīt 81 par pret atturas pieņemts 82 par pret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 pret atturās pieņemts. Kompromiss numur 11 par pret atturās pieņemts. 901 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturās pieņemts. Kom 905 par pret atturās noraidīts dalītais balsojums par 906 pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļā par pret atturas noraidīts 908 par pret atturas pieņemts 909 par pret atturas noraidīts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 pret atturas noraidīts. 102 jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski, beidzam. Rezultāts pieņemts. Pēdējām skaidri. Atvainojos. 103. Tātad 102 pieņemts. Tāds 103. Atkrīt. 104 par pret, atturas pieņemts, 105 par, pret, atturas pieņemts, 106 par, pret, atturas pieņemts, 107 par, pret, atturas pieņemts, 108 par, pret, atturas pieņemts, tālāk apsvērumi 4 par, pret, atturēs. Noraidīts 5 par, pret, atturas pieņemts 6 par, pret, atturas pieņemts 7 par, pret, atturas pieņemts 8 par, pret, atturas pieņemts 9 par, pret, atturas pieņemts 9 10 par, atturas, pieņem pret, atturas pieņemts, 11 par, pret, atturas pieņemts, 12 par, pret, atturas pieņemts, 13 par, pret, atturas pieņemts, 14 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 15, mutiskais grozījums Jā, paldies, priekšsādātāji. Merkīs kundze, nu, referents šodien šeit nevar būt, bet viņa ir iesniegusi un lūdz man, lai šis mutiskais grozījums, kas ir pa 15. ir panākta vienošanās tā visām politiskām grupām, tā ka mums nav vajadzīgs dalītais balsojums, tā ka es varu nolasīt arī tekstu, ko mēs esam vienojušies. Un angļu teksts. Sources can hinder innovation, takes the view that the European Union policies on raw materials should address the key challenges with regard to ensuring fair access. Gracias, señor presidente. Este sería el texto acordado. Mündliche Änderungsantrag, wer stimmt dem zu? Mutiskais grozījums, kas par? Kas pret? Atturies pieņemts, tālāk 16 par. Par. Par 16. Pret. Noraidīts 17. Mūtiskais grozījums par. Pret. Atturēs pieņemts. Tālāk 1 par pret. Atturēs pieņemts 2 par pret. Atturēs pieņemts 3 par pret. Atturēs pieņemts. Kopā balsojam. Uh, lūdzu, kolēģi. Bez mikrofona. Vai cifra 103 haben. 103. jūs teicāt atkrīt, bet es nesaku kā tā. Kāds nāks? Jo imko 2 ir iekļauts. Lūk, manos daktījumās tā ir teica. Manā balsošanas sarakstā um, ir norādīts imko 2, ja tas tiek pieņemts, tad 103 atkrīt. Te referenti ir vienojušies. Nu, no, es pie tā arī pie, pieturos. Labi, kopīgais balsojums elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Mhm. Mm Beidzam balsot. Viens no tautas partijas par daudz. Paldies. Beidzam balsot. Lūk rezultāts. Apsveicu referenti. Wir kommen zum Punkt Kozlo dujas programma, jums arī balsošanas saraksts jau sagatavots, tas ir Hārms kundzes uh, sagatavotais ziņojums. Bet nu te vēl viens jautājums, kas rada problēmas, bet nu tur mēs varēsim pieķerties tad, kad tiksim līdz tam. Tagad par visu pēc kāds sākam ar, piek, ar pieci. Pareizi? Piektais grozījums. Balsojam par pret. <clears throat> Atturas noraidīts 32 par pret atturās pieņemts. 14 par atkrīt. Četrpadsmit par pret atturas pieņemts 31 atkrīt 31. Vēlreiz atvainojos, jo sākotnējais uzstājums pareizi atkrīt, tiešām atkrīt. Nu, re, atkrīt. Tālāk 30, 30 par pret. Atturēs. Pieņemts. 6. Piedodiet, 8. Nē, tomēr 6 Nu, un to aizstāja būtiskais grozījums, kas tad ir iesniegts. Viss to zina, nav vajadzīgs vai ne, kas par? Par būtisko grozījumu. Pret. Atturas. Noraidīts. 3 un 4 par. Pret. Pieņemts. 3 un 3 par. Pret atturās pieņemts, 35 par pret atturās pieņemts, 15 par pret atturās pieņemts, 4 par pret atturās pieņemts, 36 par pret atturās pieņemts, 16 par un dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās pārbaudām par otro daļu. Sākam balsot. Otrā daļā. Tātad 16. Otrā daļā sākam balsot. Beidzam balsot? Nē, vēl nevar. Lūk, vēlreiz no sākuma. Sešpadsmit, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu ko, 37 par. Atkrīt, atkrīt, atkrīt. Paldies jums par konsultāciju. Tālāk tad būs balsojums par 38. Pirmā daļa par divās daļās. Pirmā daļa par pret. Atturies pieņemts. Otrā daļa par pret. Pārbaudām. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkrīt. 17 par pret atturas pieņemts. 40 par pret atturas pieņemts. 39 par pret atturas pieņemts. 7 un 18 identiski līdz ar to kopā par pret atturās pieņemts 41 par pret atturās pieņemts 42. Balsojam par 42. Par. Pret atturas noraidīts 19. Dalītais balsojums. Pirmā daļa par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās noraidīts. Tālāk 43 acī, 44 par pret atturās pieņemts. 20 par pret. Atturas pieņemts. Tagad būs sarežģīti. 8. 8. Balsojam, jā. Ja? Nu, balsojam par pret. Atturas pieņemts. 1 atkrīt, 9 tālāk par pret pret atturās pieņemts, viens par pret atturās, noraidīts divi par pret atturās pieņemts, tālāk desmit par pret atturās pieņemts Pieņemts. 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk atkrīt. Tālāk 14 divās daļās. Pirmā daļa par. Nē, nē, nē. Atvainojos, viss sajauc. Neredzēju pirmo grozījumu. Atvainojos, tie ir esmas krusts pasvītrots man. Pirmais kompromiss, pirmais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Man pārtrauc, pārsteidz, ka te vispār iespējams kompromiss. Nu, lūk, 14 tālāk par pret atturas norādīts otrā daļa par. Otrā daļa atkrīt. Nu jā. Noraidīts, noraidīts. 5 atkrīt. Nē, jābalso. Pirm 5 par. Pret. Atturas. Pieņems. 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 6. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par. Nē, Atvainojos, 205 izlaidu. Tātad 205 grozījums par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. 10 tālāk par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts, 11 par, pret, atturas pieņemts, 28 par, pret, atturas, noraidīts, pārbaudīsim, pārbaudīsim 28. Sākam balsot par 28. Beidzam. Un Pieņemts. 29 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Es domāju, ka pieņemts. Pieņemts. 12 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 13 par. Pret. Atturas pieņemts. Viens par. Pret. Atturas pieņemts. Divi par. Pret. Atturās pieņemts. Trīs par. Pret. Atturās pieņemts. Gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. <laughs> Beidzam balsot. Un pieņemts. Tālāk leģislatīvā rezolūcija. Sākam balsot elektroniski, lūdzu, un vēlreiz beidzam balsot. Un rezultāts. Tāds pats pieņemts. No sirds sveicu. Nu jā, ziņojums ir pieņemts, bet situācija ir viena sarežģīta. Jā, Hamsakundz, lūdzu jums vārds. Nu, paldies, ka vēlreiz iedavāt man vārdu, priekšsādātāji kungs. Jūs jau pats zinat un redzat, ka es balsoju pret savu ziņojumu, jo ar savām politiskajām mm, valstīm tomēr mēs redzam, jo diskusijas, protams, bija ļoti labas. Mēs apzināmies šo problēmu ar vienu netiek atrisināta kodola um, atkrituma problēma un Bulgārijā. Mēs redzam, ka Bulgārijā nav vispār nekāda veida finansējums kodola atkritumu noglabāšanai. Un šie atkritumi tiek eksportēti uz Krieviju. Un līdz šim tā ir bijusi tāda vienvirziena satiksme. Un es uzskatu, ka ir ļoti nopietni šis jautājums jārisina, Un tāpēc arī gatavojiet um, šo direktīvu par kodola atkritumu galīgo apglabāšanu. Šī direktīva, ko Otingeri kungs tikai tā gatavo, lūk, ir jāskatā. Tāpēc jautājums ir aktīvs, kāpēc mums vajadzētu tad miljoniem naudas piešķirt Bulgārijai, ja tā īstenībā, īstenībā neatbilst augstajiem mēķiem šīs atomu reakcijas konsolidācija, ja slēgšanai. Es uzskatu, ka mums tiešām vajadzētu vairāk šo naudu vēr, e, ieguldīt e, tīklu atjaunošanā un energoefektivitātes un atjaunojumu enerģijas avotu izmantošanas kāpināšanā. Un lūk, diemžēl citi kolēģi nepiekrīta, un jums būs atkal iespēja, protams, balsot par to plenārsesijā, bet tomēr es aicinātu, lai politiskās grupās jūs izskaidro šo situāciju, vai patiešām šīs precizējums vai arī tomēr citi deputāti nebūtu gatavi arī šādu nostāju atbalstīt. Paldies! Paldies par šo precizējumu. Tagad mēs visi zinām, par ko esam balsojuši, un līdz ar to balsošanu esam izsmēluši un turpināsim. Mēs varētu varbūt tālāk turpināt. Um, punkt 9. Devītais vidustermiņa pārskats. Kolēģis Remeks ir atbildīgais par šo ziņojumu. Ā, ir gan. Kolēģi Remek, lūdzu jums vārds. Es būtu jums visiem ļoti pateicīgs, ka tiesa tagad vairs negrib pieklādīties tālākās diskusijās. Uh, jūs te radat troksnī un traucēt kolēģiem Remekam un visiem tiem, kas viņu grib uzmanīgi klausīties. Tā kā jums neinteresē šis jautājums, lūdzu, lūdzu, lūdzu, pavisam mierīgi un klusi atstājiet zāli. Dāmas un kungi, lūdzu, ja vien varat, dodieties projām ārā, jo citi, kas grib diskutēt, lai varētu sākt diskutēt, dāmas un kungi. Mēs sākam diskusijas par devīto darbkārtības jautājumu.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 Mēs runājam tātad par Eiropas satelīta navigācijas sistēmu. Visi konkurenti jau mm, pātrina tempus arī Krievija, Ķīni, Ķīna un Indija. Mēs varētu teikt, eh, ka mans ziņojums eh, pārāda to, ko mēs jau esam paveikuši un kas vēl jādara nākotnē, lai mēs kļūtu konkurētspējīgi un neatkarīgi. Uh, Tas, protams, ir ļoti dārgs un ambiciozs projekts. Mēs mazliet atpaliekam, grūti atrast finansējumu, grūti atrast sistēmas vai mehānismus finansējumam. Mums ir sarežģītas pārvaldības struktūras, mēs neesam neatkarīgi palaižot satelītus orbītā. Bez tam cenas uh, visiem saistītajiem dienestiem pieaug un mūsu konkurenti kļūst ar vien efektīvāki. Viņi ir aps, apsteiguši Eiropu. Viņi darbojas ātrākā tempā. Dalība valstis vēl nav nodrošinājušas politisko gribu, lai šo projektu nodarb, no, nodrošinātu. Šis projekts gan ir ļoti svarīgs, tāpēc es gribu, lai, tajā, eh, lai ziņojumā atspoguļotos viedokļi no dažādām politiskām grupām. Tāpēc eh, es vairāk eh, uzdod jautājumus, nevis sniedzu atbildes. Jūsu idejas man ir ļoti būtiskas, un vēlāk es tās varēšu pievienot, pievienot dokumentam. Uh, tā lai ziņojums būtu pieņemams vairumam deputātu. Es domāju, ka Eiropas navigācijas, satelīta navigācijas programma, lai tā pastāvētu, mm, ja tā pastāvēs, tad Eiropa būs viena no eh, pionieriem tehnoloģija attīstībā, tā sniegs, radīs darba vietas un pie, paaugstinās eh, dzīves līmeņu Eiropā. Tā ir ļoti vis, visaptveroša infrastruktūra sistēma eh, un skar gan arī visas tautsēmniecības jomas. Tas, te nav runa tikai par vienu sektoru, bet par daudziem sektoriem un es skatos uz visiem, visām eh, iespējām, kā varētu pārvarēt problēmu. Als erste hat die Kollegin Hall sich gemeldet. Abi, Kollege Hase. Thank you. Paldies. Pirmkārt, gribu pateikties Remeka kungam par to, ka šis darba dokuments ir ārkārtīgi skaidrs un noderīgs tā, pasniegšanas veidā. Uh, un arī jautājumi tiek uzdoti. Te ir daudz jautājumu, kas ir ļoti svarīgi. Daži, dažiem no tiem mēs tajā, ar Tajāni kungu jau mazliet apspriedām, bet mēs patiesībā nesaņemām atbildes. Un es ceru, ka diskusiju e, laikā mēs būsim mazliet veiksmīgāki. Mums vajadzētu patiešām pacelt jautājumu par, par to, vai mēs pietiekoši izanalizējam to, eh, kā, kādu labumu mums dos Galileo. Un darba dokuments ir ļoti e, svarīgs tādā ziņā, ka te parādās, ka vairs nav komerciāla mērķa Galileo, jo kavēšanās ir tik liela. E, ka tagad jau jākonkurē ar Japāņiem un Ķīniešiem šajā jomā. No tehnoloģiskā viedokļa un no inovāciju viedokļa, protams, ir šie kavējumi. Tā ir Eiropas infrastruktūras projekts, kas mums dod šo Eiropas satelītu sistēmu, bet ja mēs to uzskatām par infrastruktūras projektu, tad mm, jāpavai jāvaicā, vai mēs šādos budžeta apstākļos rīkojamies pareizi, vai mēs patiešām sasniedzam savus mērķus salīdzinot ar citiem Eiropas infrastruktūras projektiem, kuros mēs arī varētu veikt ieguldījumus. Te ir vairākas lietas, kas ir izlaistas. tieši tās lielākās lietas. Parlaments, kad pieņēma, nobalsoja pār Galileo Eh, un padarīt to par publiski privātu partnerību, tad ļoti mm, tika uzsverts, ka tas ir civils projekts. Un es mazliet uztraucos, ka eh, varbūt, ka eh, Galileo, Galileo ir zaudējis savā nodarīgumā. Varbūt mēs to varam uh, iekļaut šīs bāžas ziņojumā, un ka ir tādas pelēkās zonas, kur Galileo varētu izmantot, piemēram, drošību mieru uzturēšanas operācijās. Es baidos, ka ir dažas lietas, kas netiek pieminētas, bet mums eh, ir projekts, kurš ir zaudējis lielā mērā sākotnējo mērķi, un varbūt reizēm Eiropas Savienībā ir cilvēki, kas gribētu pavērst projektu citā virzienā. Vēl par drošību šajā sistēmā divo, divās eh, ziņā, div, divveid ziņās. Ir tehniskā drošība, dabas eh, parādību dēļ mēs pēdējās nedēļās redzējām, ka daba joprojām spēj mūs pārsteigt. Un tieši tā arī ir, ka uh, ka radiācija patiešām var izsist no līdzsvara satelītas, un kas tiek darīts e, no programmas veidotāju puses, vai viņiem ir kaut kādu glābšanas plānu vai riski tiek apskatīti. Jo mēs kļūstam patiešām neatkarīgi šajā sistēmā, tad jāsaprot, kāda ir fiziskie riski un ierobežojumi. Un otrs e, jautājums par politisko iejaukšanos. Tā Jāni kungs neatbildēja šo jautājumu, bet, bet eh, uzklausīšanā viņam vaicāja par Ķīnas lomu, kas it kā esot sadarbības eh, partners Galileo, bet praksē um, spekt, spektra joslu, tā mm, ir strīds par uh, joslas uh, izmantošanu, un tās jau pārvērš par diplomātisku jautājumu. Es ļoti gribētu zināt, kāds ir progress šajā jomā kopš um, uzklausīšanas janvārī. Kas tiks darīts? Kā mēs risināsim šo jautājumu, kāda ir attieksme no administratīvā, administratīvās iestādes attiecībā uz Ķīnas dalību šajā procesā. Un visbeidzot, es domāju, ļoti svarīgi ir tas, ka mums būtu parlamenta kontrola pār šo jautājumu, tāpat cik, cik vien tas iespējams. Mm, jāpriecājas, ka mums ir kompromisa vienošanās. Uh, un Eiropas parlamenta deputāts ir nebalsojošs gan, bet viņš ir valdē. Komisija ir piedāvājusi mm, pātrināt procesu, aktivizēt procesu. Un mums ir jāsagatavo laicīgi dokumenti sanāksmam, jo iepriekš ir bijis tā, kad eh, parlamentārieši ieradās uz eh, sanāksmi, viņiem iesniedz dokumentus tikai tad, kad viņi bija klāt, bet viņi nevarēja neko izanalizēt un uzdot eh, jautājumus. Es domāju, ka būtu labi, ja mēs mazliet eh, uzspiestu savu kontrolējošo lomu. Un vēlreiz, šeis ir ļoti, šī analīze ļoti skaidra un skaidra, saprotam un dod mums iespēju vēl sniegt savu devumu šajā ziņojumā. Paldies! Kollege Glante. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Kollege. Glants kungs, jā, manuprāt, kolēģi jau uh, savām darba dokumentā ir stādījis ļoti nopietnus jautājumus, un arī mani kolēģi, nu pat um, arī atsevišķas lietas izcēla vēl vairāk. Nu, es redzu, ka īstenībā problēma nav tikai par Galileo, bet arī vēlāk par GPS un citām lietām. Uh, par ko mēs izrunāsim. Pirms pāris nedēļām, kad mūs iepazīstināja ar to, kas ir tagad iespējams ar konkrēto budžetu, tas ir aptuveni 40, 14 satelītī, kuri varētu veikt šīs navigāciju funkcijas navigācijai, tātad Galileo 14 satelīti. Tas, protams, ka varētu jums palīdzēt arī e, caur pavisam mazām ieliņām ar mašīnām izlavīties, bet daudz vairāk neko nepalīdzēs piemēram, tas arī nebūs nekāds glābšanas dienests. Tas nebūs nekāds, piemēram, kuģis, kur 100 un 200 metru uh, precizitāti varētu noteikt atrašanās vietu, bet īstenībā tas parasti jau būs par vēlu, jebkurā gadījumā. Lūk, ko mēģina Ķīna darīt. Ķīna ir piedalījusies kā um, kopuzņēmumā, un jūs visi labi zināt, ka kolēģi no Ķīnas ir ļoti interesēti tehnoloģiju jautājumos. Uh, un viņi grib arī kļūt, kļūt eh, pieejušiem eh, tehnoloģiem. Tagad Ķīna ir izstājusies no spēles, un tagad atsevišķās um, elementi, daļas, kas bija paredzēts no Ķīnas, tagad vakar jau nav pieejams. Lūk, jauna problēma, kas jārisina. Tā ka Ķīna izmanto tās pašas frekvences, frekvences, lūk, mums vajadzēs šīs nopietnās diskusijas tālāk arī virzīt kāds iespējams būs iespējams ar Ķīnu un arī ASV vienoties. Šie ir nozīmīgi jautājumi, un es ceru, ka komisijas eh, komisārs Džani šodien runājot par šiem jautājumiem norādīja jau, ka vajadzētu tomēr nerunāt vairs tikai par mēķiem uzdevumiem, bet tiešām precizu informāciju iegūt. Es zinu, ka ir atsevišķas lietas, ko nevar tā uzreiz visiem izstāstīt, bet varu, ka mēs varam sasaukt arī citu sanāksmes veidu, kurā mēs varētu iegūt ļoti precīzu. Jo mums varētu cerēt, ka komisija tagad to tur tādā milzīgā noslēpumā, un, protams, kā uh, parlaments vienmēr uh, grib atbalstīt, bet, nu, visu atbalsto iegūt, tas ir diezgan sarežģīts reiz. Bezīnas kungs, lūdzu. Gribu pateikties Remeka kungām, jo viņš ir sniedzis ļoti skaidru aprakstu par Galileo problēmām. Lielā mērā es viņam piekrītu. Es gribētu uzdot uh, vairākus jautājumus. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt būvēt šo sistēmu. Jo īpaši tāpēc, ka Tās ir tehnoloģiskās zināšanas un piederība. E, zināšanu piederība ir svarīga. Turklāt mēs e, bieži vien aizmirstām, ka neatkarība no ne Eiropas sistēmām mums ir ārkārtīgi svarīga. Mums jāatceras, ka iespējams, ka kādu dienu varbūt mums vairs nebūs šī, šo te tehnoloģiju, jo tehnoloģijas tiks izmantotas jau citiem mērķiem. Mēs pašlaik uh, esam tādā konkrētā laika sprīdī, jo mēs gaidām nākamo ziņojumu no komisijas. Mums ir laiks, kamēr mēs to gaidām. Mēs varam izvērst savas diskusijas par šo tēmu. Es uzskatu, ka satelīta navigācijas sistēmas tiks būvēts un Remeka kunga ziņojums dos mums svarīgu eh, grūdienu pareizā virzienā. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšēdētāji. Vispirms man jāatvainojas Remeka kungam, jo man vēl nav bijis laiks izlasīt šo te dokumentu. Es domāju par to, bet vēl neesmu iedziļinājies. Bet, nu, dažas idejas par to, kur mēs esam. Godīgi sakot, ja programmu, par programmu būtu jālēm šodien, tad es domāju, ka mēs nolemtu to neturpināt. Uh, jo tur prasās pēc milzīgiem ieguldījumiem. Bet mēs varam vēl teikt, tik līdz, e, varbūt, ka mēs sāksim no sākuma. Šī sistēma ir uzsākta un atpakaļ ceļa nav. Es domāju, ka mums ir jāizmanto viss labākais no tā, kas mums jau ir. Ja mums ir jāatdala kaut kādas uh, nianses, tad mums jāskatās, uh, Eh, kur mēs varam atdalīt eh, dienestus, ja pakalpojums, ko piedāvā citas sistēmas. Un no procesa viedokļa ļoti interesanti, jo šī ir pirmā rūpnieciskā programma, ko pārvalda un vada Eiropas komisija. Un es skatos uz šo programmu konkrēt no šī viedokļa. Mēs nevaram uh, Es jūtu, ka parlaments, Eiropas parlaments eh, ir pats pēdējais eh, aizstāvis kopējai Eiropas eh, rīcībai. Un tā kā mēs esam komisijas sabiedrotais, tad mums ir patiešām jāparāda, ka tas var darboties. Jo šāda rūpniecības programma, ja mēs to kopā varam vadīt, tad tas varētu darboties arī citās vietās. Un tad mums jāskatās, lai no procesa viedokļa raugot, rīkoties, lai mēs nenos, ne, neapturētu šo programmu, jo Eiropas komisija viena pati netiks vaļā, netiks galā, un komisija un parlaments zina mazākā mm, mērā var ietekmēt nevis no tehnoloģiju viedokļa, bet no e, rūpniecisko procesu viedokļa. Es domāju, ka mēs vēl varam e, strādāt, un es, kad izlasīšu ziņojumu, tad sniegšu kon e, konkrētākus komentārus. Děkuji, pane předsedo. Já se velmi připojuji ke všem. Tošinovska kungs. Es atbalstu to, kas ir teikts eh, šajā te Remekunga ziņojumā, kad mums ir tik ļoti dārgs projekts, un būtiski, lai tas ir arī veiksmīgs. Jāņem vērā viss fonds un vēsture, droši vien pašā sākumā tika pieļautas eh, kļūdas. Mēs gribējam, lai sistēma būtu konkurētspējīga. spējīga un ka tā varēs konkurēt ar amerikāņu GPS sistēmām, bet tagad mēs jau skatāmies reālāk, un Holas kundze jau teica, to man nav tas jāatkārto, bet viņiem pilnīgi taisnība. Tomēr mums ir svarīgi nodrošināt, lai tā nebūtu vienkārši satelīta navigācijas sistēma. Mums jāskatās, lai tai būtu arī citi uzdevumi, piemēram, uh, pētījumu kapacitātes veidošanu, jo tā, šī, šī sistēma ietver milzīgu infrastruktūru Eiropā. Kā mēs varam izmantot šo milzīgo informācijas daudzumu, ko var ievākt projektu ietveros? Mums tas ir atvērti, jāizdiskutē, jāizdiskutē un jāskatās, um, kā mēs varam attīstīt potenciālu. daudzās eh, civilajās jomās. Es domāju, ka tas būtu pietiekoši. Es nemaz nerunāju par militārām sistēmām, es runāju tikai par civilajām jomām. Un šī ir svarīga sistēma. Tāpēc mums tā pēc iespējas vairāk jāizmanto, jādara viss iespējams, ko ar to var izdarīt. Eh, sistēma bija grūti izveidot, tāpēc tagad tā ir jāizmanto. Un nu, mums jāmaina koncentrēšanās punkts. Varbūt sākumā bija kļūdas, bet tagad mums ir šī infrastruktūra un labākais veids, kā turpināt, būtu, uh, turpināt darbu pie šī projekta un atbalstīt to joprojām, jo alternatīvu nav. Kā teicu, mēs sākum, iesākām nepareizi, bet tagad jau esam uh, procesā un projekts ir iesākts. Uh, mums Eiropas līmenī ir instruments, kuru var izmantot dažādos veidos. Odīkungs, e, paldies ļoti īsi. Galileo projekts ir izgāzies. Pazud mikrofons. Ah, pardon excusez-moi, le, le, le... Paldies. Galileo projekts ir izgāzies privātajā sektorā. Viņi gribēja izveidot biznesa plānu, bet viņi saprata, ka šis ir ļoti riskants pasākums. Tāpēc eh, valsts sektoram bija jāpārņem visi uzdevumi. Mēs esam ārkārtīgi sarežģītā situācijā, kad eh, komisija, eh, komisija ir pārāk klusa. Mums, protams, ir jāpasaka, ko parlaments par to domā, bet mums jāskatās, kas īsti notiek. Jo, ja, ja mums nav finansējuma, tad iespējams sistēma nevar darboties frekvenču dēļ un tehnoloģiju dēļ. Eiropas Savienībā tas būs uh, grūts projekts šādos laikos. Daudz, kas politiskā ziņā ir likts uz kārts. Tāpēc es gribētu uzzināt kaut ko vairāk no komisijas, saņemt vairāk informācijas, lai viņi pastāst, kas tieši notiek. Uh, Tas ir ārkārtīgi būtīgi, lai būtu uzticamamība Eiropas Savienībai šādos projektos. Paldies, es no savas puses arī gribētu īstu komentāru un jautājums ir komisijai. Kolēģi pareizi norādīja, ka šis ir viens no retajiem kopējiem Eiropas projektiem, un tas ir liela vērtība pats par sevi. Un tas ir vienmēr kā galvenais apsvērums. Bieži vien ir grūti to iztenot. Un ja mēs varam šo jautājumu īstenot, tas tiešām ir pirmā, jo jautājums, vai šo projektu varam īstenot. Un kas? Mēs tiešām sākam no nulles punkta. Un tāpēc jautājums ir aktuālā situācija, ņemot vērā problēmas, ko darīsim tālāk. Tāpēc ir interesants jautājums, ko mēs varam jautāt komisijai. Vai mums aizies jauns satelīts, cik daudz, cik būs izmaksas. Es zinu, ka tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti, jo vairāk jūs lasat par šo jautājumu, jūs saprotat, ka vairāk sarežģītāk viss kļūst, bet tomēr jums vajadzētu precīzu informāciju. Kolēģi pareizi pieprasīto. Kā šiem ar nesējiem, nesēju raķetēm, kuras tās tiks izvēlētas un kādas būs papildus izmaksas šajā ziņā. Un tās nav maznozīmīgi, jo, lai galā tas tiešām darbotos. Lūk, tāpēc man liekas, ka šos dažus jautājumus mums vajadzētu uzdot komisijai un panākt, ka viņi atbild. Un savādāk varbūt tiešām mierīgi atrast citu iespēju šo jautājumu risināt. Es priecājos, ka Nīblers kundze vēl nedaudz to grib turpināt. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. No savas puses atvainojos, ka es tā tikai ielicu pēc mā brīdī diskusijās, bet jūsu komentārs man tiešām lika arī pievērsties šim jautājumam un kaut ko pateikt. Es tiešām piekrītu un uzskatu, ka tas, ko jūs sakat, ir pareizi un svarīgi. Un tas, ko arī teica kolēģi, mums parlamentā ir ļoti nozīmīgi, ka mēs tiešām ļoti precīzi signālu nododam. Mēs nerunājam par tikai kā Gilulēju kā pilotprojektu, bet ka tas ir tiešām tāds Eiropas projekts. Ja mēs nespējam Eiropā notrošināt savu infrastruktūru pozicionēšanai, nu tad īstenībā mums startautiski zaudēsim savu seju. Mūs vairs neņems nopietni. Uh, Un Galileo ir klasisks piemērs. Mēs vēlamies izstrādāt kopējo Eiropas navigācijas sistēmu, tādu pašu kā tā jau ir amerikāņiem, kā to tagad šobrīd veido ķīnieši un kādu veido arī krievi. Un ja mēs tiešām gribam savu smagsvaru saglabāt starptautiski, tad lūk, mums jānodrošina arī šāda infrastruktūra. Un arī attiecīgi tam jānovirz līdzekļi. Manuprāt, tas ir tiešām parlamenta nozīmīgākais signāls, ko mēs varam sniegt. Uh, Savukārt detaļas, kuras jūs priekšsēdētāji jau formulējat šie jautājumi, tie arī svarīgi, ja? jo mums ir jāzina, kāds īsti darbosies un tālāk tika attīstīts. Un sarunās ar citiem kolēģiem mēs arī vēlamies, lai būtu skaidrs atbalsts arī ilgtermiņa finansējumam, galilējo projektam. Nu, labi, došu vārdu līdz ar to komisijai. Es zinu, nezinu, kurš tieši no jums atbildēs šobrīd, bet lūdzu. Nu, tā ir tāda tīri spontāna atbilde. Es esmu Šnikas kungs, un uh, kolēģis, kas šobrīd um, nevar būt šeit, jo viņam nav ies kartes, un viņš netiek iekšā. Mēs zinām precīzi, bet. Nē, nu tiešām īsti cirkus jāatzīst. Atbildīgais komisijas pārstāvis netiek iekšā, viņam nav ielas skats. Es vairs daudz ko nesaprotu, bet paldies, ka jūs mēģināt atbildēt. Es domāju, ka mēs varēsim atbildēt jūsu jautājumus. Tad esmu Bernāts Šniske, un es strādāju Galileo sadaļā, nodaļā, un daži no jums jau mūs, mani pazīst tik un tā. Priekšsēdētais dāmas un kungi, kolētie deputāti, komisijas um, vārdā esmu pateicīgs, ka varu piedalīties šajās debatēs. Jau atsevišķos komentāros izskanēja tas, kā. Ka mums tiešām tagad ir priekšā fundamentāls lēmums, kāda būs Galileo nākotne. Vai vispār šo projektu īstenosim, turpināsim vai nē? Daži varētu teikt, un es arī no savas puses vēlēs norādīt, ka šis jautājums jau droši vien bija jāatbild pirms diviem, trim gadiem, tad, kad mēs runājam par iespējamu finansējumu. F šajā pirmajā konfigurācijas izstrādes fāzē Un tas toreiz nenotika, tā kā mēs to sagaidījām, un tagad pienācis atkal laiks, ka mums ir jāatgriež no jauna pie šī būtiskā jautājuma, kā mēs varam turpināt šo projektu. Nav nekāds jēgas 3,4 mm, miljārdus eiro iztērēt, lai pēc septiņiem gadiem, tad pēc 13 gadiem kosmosā iesūtītie satelīti izrādītos, ka tie jau ir jāaizstāj. Un tad mēs pateiktu, o, piedodiet, nav naudas. Es domāju, ka tas ir svarīgi rūpniecībai, gan arī pilsoņiem, un visi skaidri šobrīd gaida skaidru politisko signālu, ka mēs tiešām Eiropā gribam šo projektu arī finansēt ilgtermiņā. Ilgtermiņā nozīmē arī nākošo eh, septiņu gadu perspektīvā, bet vēl vairāk, ne tikai septiņus gadus, bet tālāk. Un tikai tad mēs varam nodrošināt un būt droši, ka gūsim maksimālu labumu no šī projekta. Nu, tas Tas ir pirmais apsvērums. Tālāk, ja mēs skatāmies uz Remekunga diskusiju. Mēs varam arī atsaukties uz tālākam diskusijām, bet viens no aktuāliem tematiem, kas vēl jāturpina un jāpapildina, ir tieši ekonomiskā liederība, jeb ieguvumi. Atsaukšos arī uz Holas kundzi. Patiešām šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kur, salīdzinot ar citiem projektiem un ar citiem izdevumiem, kāda ir Galileo loma? Vai šo mazo budžetu mums vajadzētu tagad visu nodot Galileo vai arī tomēr uh, dot arī citām programmām? Lūk, šis jautājums ir, kas jāatbild komisijai. Mēs esam sākuši jautājumu cilāt. Eh, komisārs Tačānis kādi norādīja, ka viņš šodien ir gatavs šo jautājumu arī vēlāk pārunāt arī tātad par ekonomiko liederību. īpaši pārunāt arī to čips ietvaros, GP, GPS sistēmas ietvaros, un, uh, un mēs domājam, ka um, mums ir jāskatās, ka tas ir, uh, tas ir tiešām tāds nozīmīgi as, kas no, nozīmīgu virzību arī Eiropas ekonomikai. Tā nav nekāda izmesta nauda un tā ir nopietna infrastruktūra, kas var sekmēt tālāk ekonomikas izaugsmi, nodrošinot arī jaunas darba vietas un arī dodot nemateriālo ieguldījumu. Un um, tā kā nu, mums jāskatās, vai mēs tiešām saredzam šo ieguldījumu, ko Galileo projekts dod Eiropai. Līdz ar to no ekonomikas tālāk gribu norādīt arī uz citiem argumentiem, kas ir tikpat svarīgi. Tie, piemēram, neekonomiskie jautājumi. Mūsu spējas Eiropā šo ārkārtīgi sarežģīto projektu reāli īstenot. Arī atsaukšos uz Holskundzes iepriekšējā argumentu. Es viens, ka mēs jau nemaz te nerunājam par, par pašiem aktuālākajiem inovāciju projektiem, tehnoloģijām. Piemēram, ja mēs runājam par atomurnām, bet nu, mēs zinām, ka ir vairākas um, valstis, kas tiešām ir jā, m, mm, kuru priekšā Eiropā jāpierāda, ka mēs Eiropā varam šādas ļoti komplicētas lietas atrisināt. Bet tā, pirmkārt ir jāizlēma strateģiski arī banku lietas, telekomunikāciju lietas. Eh, viņi šobrīd ir īstenībā atkarīgs no tām te tehnoloģijām, kuras viņas nepārvalda. Un lūk, vai tas ir pieļaujams Eiropā. Lūk, līdz ar to tas ir jautājums, kas jāatbild parlamentam Remekunga ziņojumā. Remekunga ziņojuma sakarā bija arī vēl precīzi konkrēti jautājumi, un par tiem mēs vēl arī esam tālāk pastāstīt. Paldies! Pirms došu vārdu Remekungam. Gribēju vēl pateikt, ir tādi jautājums, kurus mēs varam pārunāt atsevišķos sarunu lokos, bet tiešām varbūt mēs varētu uzaicināt tādu komisijas pārstāvju, kas ir eksperts šos jautājumos, un pavisam drīz un arī tiešām komitejā. Nevis kaut kur citur, kaut kur neformāli un tā, bet nē, šeit godīgi komitejā arī atvēlēt veselu stundu laiku, lai detalizētu runātu par šiem jautājumiem. Ļoti detalizēt par konkrētiem skaitļiem, lai kolēģi arī, e, lūk, tā jābūt komitejas sēdē, lai būtu arī tulkojums nodrošināts, lai visi varētu visu skaidri saprast. Un līdz ar to, tomēr tiem vajag jābūt tiem kolēģiem, kam tiešām interesē šis jautājums. Es redzu, ka tur kaut kas šobrīd ir nu, neatrisināts. No vienas puses ir liela neskaidrība, no otras puses mēs saprotam, ka tas ir ļoti nozīmīgs politisks projekts. Tā ka visam tam vajadzētu mums ķerties pie visam nopietni. Un, ja nē, tad, nu, varbūt Remekungs tagad jūs varētu izmēģināt vienkārši atrast um, citu laiku, papildus laiku, lai tie jautājumi, kas jau tagad uzdoti, plus vēl jaunie jautājumi, kas radīsies, tiktu atbildīgi. Tā ka mums nevajag komisāru, nē, mums vajag tādu, kas tiešām zina šīs lietas. jā, ļoti precīzi. Es zinu, ka tas ir sarežģīti, bet es domāju, ka jūs arī saprotat, ka nākotnē, lai mēs tiešām nodrošinātu parlamentu piekrišanu, tas ir ļoti svarīgi, lai šo precīzo informāciju mēs saņemtu. Remekungs, es vēl pirms tevu vārdu Holas kundzei un tad jums, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsētāji kungs, man liels prieks par jūsu sacīto. Manuprāt, komisārs atbildēja uz dažiem jautājumiem, bet neatbildēja atkal uz citiem jautājumiem, jo īpaši uz jautājumu par sistēmas drošumu, tieši runājot, teiksim, par kaut kādām dabas katastrofām, vai kas, piemēram, notiek Ķīnā, un to jautājumu arī komisārs neatbildēja. Un varbūt, teiksim, uh, tāpēc, ka nav ieradies komisijas pārstāvis, šo jautājumu būs grūti noskaidrot, bet ja vien būtu iespējams kaut kādu saņemt atjaunināt informāciju, jo īpaši par Ķīnu, tad, nu, kas ir eh, identiska kaut kādai jā, nē, atbildē pozitīvi, negatīvi, tas būtu ļoti interesanti un ļoti lietarīgi. Paldies par doto vārdu. Karte atradusies un attiecīgais komisijas pārstāvis ir šeit. Bet tagad jūs nesat dzirdējuši savukārt tos jautājumus, kas tika jums uzdot. Varbūt, ka tomēr jūs kaut ko varat pateikt. Chairman, um, also... Tā kā trilogā procesā mēs konstatējām, patiešām iekļūšana parlamentā ir liela problēma. Es centīšos uh, būt efektīvāks nākotnē. Nu ko? Runājot par Ķīnu. Pirms es atbildu, gribētu pavisam pozitīvi izteikties par šo iniciatīvu. Mēs esam ieinteresēti sadarboties, un mēs gribam, lai visi jautājumi tiktu atbildēti. Ja, piemēram, sekretariāts kaut kādā veidā varētu apkopot jautājumus, kurus deputāti ir uzdevuši, tad mēs varētu jau sagatavoties mazliet iepriekš, un tad mēs varētu, nu, savstarpēji bagātināties. Mēs esam ar lielu prieku gatavi sadarboties ar jums. Uh, Un tā tad pie jautājumiem. Situācija ar Ķīnu un frekvences. Tad, tad tas ir jautājums, kas ir at, svarīgs visām jaunajām sistēmām. Sistēmas ir jāsakoordinē, Un tas ir tāds process, kas turpinās, tas nekad nebeidzas, nevar beigties, jo lielākā daļa sistēmu, jeb kāda veida, ja mēs mainam lietojums, nāk jaunas tehnoloģijas tirgū, ir jāatrod vieta šīm te jaunajām tehnoloģijām un jāgarantē, lai, teiksim, neviens netraucē citu darbību un tā tālāk. Tajā pat laikā ir jāgarantē aizsardzība uh, sistēmu funkcionalitātei. Uh, Tas tāds ir vispārīgi, kā process notiek šajā konkrētajā gadījumā, papildus tam, lai mēs garantētu, ka sistēmā nenotiek ielaušanās, iejaukšanās. Nu, tiksim, ko mēs darām ar valdības signāliem? Šie signāli PRS, tiem ir jābūt īpašai aizsardzībai valsts drošības, nacionālās drošības apsvērumu dēļ. Tas ir divpusējs jautājums, tāds process notiek. Uh, Un tas ir process, parasti, teiksim, to garantē arī ANO kontekstā. Nu, un Startautisko telekomunikāciju apvienības ietvaros. Process notiek divpusējā uh, gaitā ar ASV, Ķīnu, Krieviju, Indiju un Japānu. Kā jūs zināt, ar ASV šīs sarunas ir sekmīgi pabeigtas, notiek turpinājums, mums ir nolīgumi, tiek pievienoti pielikumi sākotnējam nolīgumam ar ASV ar tehniskajām specifikācijām. Mums ir līdzīgas eh, sarunas ar Ķīnu, lai pasargātu šo te pieres signālu. Situācija ar Ķīnu nav vienkārša. Arī Barozo mm, ir uzrakstījis, Barozo kungs ir nosūtījis vēstuli Ķīnai ar eh, nolūku sekmēt sadarbību, organizēt, eh, mēs grasamies organizēt tehniskas sanāksmes vēl pavisam drīz, vēl pirms vasaras sākšanās. Un problēma ir tāda, ka mēs nesam panākuši vēl līdz šim um, progresu, nekādu progresu pagātnē, bet uh, jebkurā gadījumā sistēmas ir pietiekami attīstījušās iepirkuma uh, kontekstā. Pēc būtības ir nepieciešams nelielas izma izmaiņas infrastruktūrā, bet atkal, ko darīt ar izmaksām? Nu, ieguldījumi ir nepieciešami lieli. Uh, teorētiski tas ir iespējams, bet praktiski tas būtu ļoti dārgi. Mēs esam domājuši par izējas variantiem, esam ierosinājuši vairākus variantus Ķīnas kolēģim, un mūs, protams, ļoti interesē, lai progress notiktu ātri. Ar Galileo darbu ir tikai sākuma posmā, bet visur ir jāvirzās uz priekšu. Ja kaut kad vēlāk šā gada laikā attīstības nebūs, tad būs jādomā par to, vai jautājums netiks nopietni nesasināsies. Uh, kas ir vajadzīgs. Inženieriem ir jāsa, jāsanāk kopā, bet jābūt arī politiskai gribai un visām instrukcijām, lai process notiktu. Un tieši tāpēc mēs gribējām, lai mm, priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētājs Barozo uzrakstītu šo vēstuli Ķīnai un lai būtu attiecīgs politiskais signāls no Ķīnas puses. Ķīnā situācija ir sarežģīta. Viņa sistēma veido. Eh, tad eh, To dara Ķīnā sistēma veido PLA, People's Liberation Army, tautas atbrīvošanas uh, armija, tā sistēma viņu uh, pusē ir ļoti ierobežota, transporta jautājumi ir problemātiski, informācijas nodošana ir problemātiska un saņemšana ir problemātiska, un līdz ar to, teiksim, nu, tas jau ir premjerministra līmenī Ķīnā, bet, nu, tik tāli ir Ja jūs gribat, lai es atbildu uz vēl uz kādiem jautājumiem, es esmu šeit ieradies un gatavs atbildē. atbildēt. Labi, tad došu vārdu Remekungam, jo Angelika vairs neko neteiks. Lūdzu, jums vārds. Děkuji, pane předsedo. E, e, asi. Paldies, priekšsēdētāji. nebūs iespējams atbildēt uz visiem jautājumiem tagad un tūlīt. Es neesmu tas, kur rīcībā ir visa informācija. Es varu atbildēt varbūt uz dažiem jautājumiem. Tad, tad ir izteikti vairāki priekšlikumi, ir ierosināts organizēt speciālu sanāksmi. Uh, kurā piedalītos šīs komitejas un varbūt arī citu komiteju locekļu pārstāvi. Un es varu paust savu atbalstu šādai idejai, šādam priekšlikumam. Ar savu komandu esmu gatavs organizēt šādu sanāksmi. Uh, sagatavot citus jautājumus un faktiski ļoti pozitīvi raugos uz šādas sanāksmes organizēšanas iespēju. Ko var, var pateikt? Man uh, ir gandarījums par Nīblera kungu kundzes sacīto. augstu vērtē viņas izvirzītos argumentus, uh, kurus viņa teica atbalstot Galileo jautājumu. Man ir bijušas vis visādas uh, tikšanās uh, bet man nav bijusi tikšanās ar Amerikas GPS pārstāvjiem. Tā man ir bijusi neoficiāla sanāksme, un tad es nevaru paust detaļas, ko es uzzināju. Bet uz jautājumu, vai jūs uzskatāt, ka kā globāla navigācijas satelīta programma, vai šāda būtu iespējama vispār tīri tehniskā līmenī. Uz šādu jautājumu atbilde ir pozitīva, un jautājot par to, kāda tad varētu būt šķērša šādas sistēmas izveidē, vai, piemēram, GPS varētu darīt pieejamu visiem, arī Ķīnai, uzdodot šādu jautājumu, es saņēmu noraidošu atbildi, un e, man paskaidroja, ka to, ar to nav iespējams dalīties ar visiem partneriem, it īpaši atzīmējot e, Krieviju un Ķīnu, gan neizceļot Eiropas Savienību specifiski, bet, protams, ka attieksme šajā jautājumā man kļuva skaidra. Krievijā, Ķīnā, citās valstīs tiek veidotas e, individuālas sistēmas. Tehnoloģija ir jauna, tā ir jāpielāgo um, situācijai, tā ir jāatjaunina. Un tas, uh, protams, ir šo valstu interesēs izveidot pašiem savu sistēmu. Jautājums ir svarīgs arī drošības uh, perspektīvā, un līdz ar to mm, mēs saprotam, ka tā kļūst par fundamentālu daudzām pasaules valstīm problēmu. jā, mēs varam koncentrēties uz tā dēvētajiem dabas uh, fenomeniem, dabas problēmām, bet kas ir būtiskākais, manuprāt, ir izveidot infrastruktūru. Un tas ir jādara, protams, par saprātīgām izmaksām, ilgtspējīgām izmaksām. Vairāk nekā 4 miljārdi eiro ir tā dēvētās uh, uh, izmaksas eh, pirms nākšanas pasaulē, pirms sistēmas ieviešanas. Nu, ja mēs runājam par reģionālu projektu, tad jāteic, ka tas ir vairāk nekā mums būtu nepieciešams Galileo izveidē. Līdz ar to ir jādomā, ir jāanalizē un eh, uz šāda apsvēruma pamata ir jāpieņem lēmums, ko tad mēs grasāmies vēlamies darīt. Galileo projekts Čehijai būtu maksājis dārgi, tomēr Čehija bija gatava uh, veikt uh, savu, uh, ieguldīt savu ar tavu. Esmu pārliecināts, kā ir jēga turpināt darbu. Mums ir nepieciešams sūtīt politiskus signālus. Mums skaidri un atklāti par šo tēmātu ir jādiskutē. Uh, Un es piekrītu uh, tiem uh, kolēģiem, kuri idejas atbalsta. Protams, ka problēma ir jāanalizē, jāmeklē risinājumi, ir jāgūst pārliecība, ka mēs uh, labi izprotam situāciju un esam atraduši labāko risinājumu. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad politiskām grupām ir iespējas Mm, un jums, kolēģi, ir iespējas uzdot šos savus jautājumus, tos tālāk nosūtīt sekretariātam, un mēs tos nosūtīsim tālāk komisijai. Un tad, iespējams, drīz mēs iekļausim šo jautājumu arī komisijas, komitejas darba kārtībā, un tādēļ es lūkšu komisijas tagad ļoti precīzi atbildes. Un, ja jūs nevarēsiet pateikt, nu tad uzreiz pasakiet, ka neko nezināsim, nevarēsim pateikt, jo ir jāgas attikties tikai tad, ja jums būs precīzas atbildes. Es redzu, ka jūs saprotat, ka mēs esam lielā mērā gatavi atbalstīt šo projektu, bet mums vajag šo informāciju. Odīkungs, lūdzu, ja nu vajadzīgs. Vēlos precizēt vienu jautājumu attiecībā uz komisiju. Jūs sakat, ka ir jābūt politiskajai gribai. Piedodiet, politisko gribu mēs demonstrējam jau sadarbībā ar komisāru Baro. Ļoti grūti bija atrast nepieciešamos politiskos kompromisus starp parlamentu un padomu, lai finansētu pirmos trīs miljārdus. Mēs taču neiesim te atkal un atkal aplijos vien par to, vai ir politiskā griba, vai ir inženieriem nepieciešamā ekspertīze ekspertīze, nepieciešamais profesionālisms. Šeit mēs runājam arī par um, būtisku risku, ja projekts izgāžas. Um, pēc būtības runa nav par politisku gribu, runa ir par profesionālismu un spēju izpildīt. Nu, lūk, esam izmēruši ar darbkārtības jautājumu šodien. Tālāk desmitais darbkārtības jautājums. Turpmākas diskusijas par jauno sagatavoto atzinumu par jaunajiem vieglajiem kravas automobiļiem. Jāzīst, ka šis jautājums šie jau ir iezīmēts kā grozījumiem. Ir ceturtais mājas pusdienlaiks. Grozījums tad jūs varat iesniegt līdz ceturtāmajai pusdienlaikam. To es uzreiz jau pasaku un tagad dodu vārdu Langeni kungam, kurš mums nedaudz sniegs ievadu, um, kas nu būtu vajadzīgs jums jau jāzina. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Nu jā, datums ir noteikts grozījumiem, un to mēs aicināšu, ka jūs tos jau iesniedzat līdz nākošās nedēļas, e, šīs nedēļas beigām. Jo nākošajā nedēļā mums jādara tik daudz jau sagatavot arī iekavētos balsojumus, tā ka es lūdzu, ka jūs negaidat līdz. E, jā, piedodiet. Tātad es gribu, lai šo termiņu pasti paildzinām līdz 7. maijam. Uh, jo 10. maijā šie grozījumi jānodot tulkošanai. Un tālāk ir paredzēts tālākas diskusijas 21. maijā, tā ka mēs varam sagaidīt, ka trīs nedēļu laikā mm, grozījumi tiks iztulkot. Tas no savas puses es arī eh, lūdzu un arī kolēģu vārdā nedaudz papildus laiku iegūt. Labi, tik daudz sākumā. Otkārt, jūs jau labi zinat, kā um, mm, šeit atbildīgā ir vidas komiteja un kolēģis Kalenens ir galvenais referents. Tomēr mums arī ir ciešā sadarbības procedūra, tieši tāpat kā tas arī bija pie vieglajiem pasažieru auto uh, sarunām. Tālāk, vids komitejas uh, priekšlikumi jums ir zināmi, un tie nedaudz atšķirās no dažām lietām, ko es esmu ierosinājis, bet lietas ir tomēr salīdzināmas, un, protams, galvenais mērķis ir tas, ka CO2 Eh, noteikumi A1 klasē ar vienu tomēr ir jāpatur spēkā. Es zinu, ka ir atsevišķi atzinumi, kurus ir sagatavojuši citas iestādes un arī biedrības asociācijas. Svarīgi paturēt prātā, ka priekšlikums pats par sevi ir izriet jau no vecās komisijas un balstījās uz Nicas līgumu. Tieši tāpēc mēs uzreiz sāksim ar tiesisko pamatu, kurš tātad ir mainījies ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Mans priekšlikums līdz ar to ir, ka mēs neatsaucamies tikai uz vides mm, 175. Eh, pantu, bet arī atsaucamies uz jaunu 191. pantu un 114. pantu par iekšējo tirgu. Jautājums ir par to, kā mēs varam, protams, šo pamatot komisijas. Uh, pamatojums visu laiku ir tieši par iekšējo tirgu, bet viņi nav izvēlējušies šo juridisko pamatu. Un lūk, tas ir mans pirmais grozījums, ko es esmu reiz te pieprasījis. Un vēl ir atsevišķi lietas iekļautas, kuras man nepatīk. Piemēram, ātruma ierobežojums ka tiktu iebūvēts kaut kādi noteikumi, mehānika, kas ierobežo to automobīļu ātrumu. Protams, tā ir liela debata, vai jūs tiešām varat glābt pasauli un CO2 emisijas samazināt, ierobežot ātrumu. Es uzskatu, ka tas ir nepareizi. Tas bija arī debats, um, kas jau izskanēja uh, Kopenhāgenā, un tikpat labi mēs runājam arī, piemēram, par lidmašīnu darbināšanu tukškaitā un tam līdzīgi. Un zinātnie teica, ka īstenībā nevar viņi izmērot uh, tos apmērus, kā dod 5, varam, 5 dienu dīkstāvi lidmašīnām. Tālāk noteiktais um, ierobežams CO2 emisijām līdz 2020. gadam ir 175 135 gramu. Bet tas, protams, ir ilgtermiņa mērķis. Bet mērķis ir no 175 gramiem eh, panākt eh, iepretim, kā tas ir viegliem pasažieru transportam, 120 grami noteikti, jā. Un 2014. Mm, gadam. Un mēs gribējām atsaukties uz to pašu mm, laiku pārējais periodu, ko noteicam arī pasažieru auto. Uh, Un tāpēc 120 pret 175 un šī at, um, 55 gramu atšķirība, to es gribēju arī pasmatot, un tāpēc arī mēs esam saskarušies ar ieviešanas procedūru, jo te ir atšķirīgs pārējais periods, ko mēs paredzam jo te pārējais šīs no 55, 70, 80 samazinājums līdz 2080. gadam. Savukārt ilgtermiņā Mm, arī vidas komiteja ir noteikusi 150 gramus, komisija pieprasa 135 gramus, ja pretim 150 gramiem tas nozīmē diezgan asu sāsinājumam, nekā tas, piemēram, pasažieru. Mēs runājam, samazinām par 12%, kas īstenībā ir tikai kopējās autoparka, tātad šī ir transporta veids, tiek ar sastāv 12% no vispār transporta veidu automobiļiem. Un tāpēc nedomāju, ka mums vajadzētu speciālākus noteikumus izstrādāt nekā pasažieru auto, jo mēs jau esam diezgan spēcīgus noteikumus izstrādājuši, un tie ir diezgan efektīvi. Un šīs eh, mums jāpatur arī spēkā. Mēs nedrīkstam šo situāciju vēl vairāk sāsināt, un, jo mēs nedrīkstam sāsināt un sadārdzināt dzīvi visam vidusslānim, visa veida ambatniekiem, kas izmanto tieši šāda veida automobīļus un uzskata, ka ilgtermiņa mērķis ir jāsvitro, un mēs varam jau sākot no 2018. gama, mēs varam runāt tātad 140 gramus Bet, nu, es uzskatu, ka tas nav īsti pareizais solis, jo mēs skatāmies arī produkcijas ciklu, un tā kā mēs jau tagad esam 2010. gadā, un līdz tam 2014. Uh, gadam mēs nemaz nevaram plānot jaunus cikla automobīļu laišanu apritē. Tāpēc uh, nākamais, uh, kas satrauc, ir um, tos automobiļus, kurus ražo vairākos posmos piemēram, šasijā, dzinējs, viss, kas ir ritošā daļa un pēc tam virsbūve, tur, lūk, tas tiek ražots dažādās vietās. Un jautājums ir, kurš būs tieši atbildīgs par CO2 emisiju ražošanu. Sākotnēji komisija gribēja visu atbildību nodot tieši automobiļu ražotājiem, lai gan šīs attiecīgie dati ar, mainās. Pēc šī metoda nav piemērojama. Tieši tāpēc ir jāatrod adekvāta metode, kas ļautu noteikt CO2 emisiju apjomus arī ražošanas um, procesā. Un šo atbildību tad ir jānosaka precīzāk. Līdz paredzētais pārējais uh, bija no 2011. gada jau, kas stātos spēkā, bet esmu pieprasījis, lai šis būtu ilgāks periods. Tālāk par sodiem. Komisija ir noteikusi par katru gramu um, 100. 20 eiro par katru pārsliktu uh, gramu, bet ne, piemēram, kā um, 900 eiro, kā tas bija par pasažieru auto. Es zinu, tā, manuprāt, tas nav īsti pamatot. Es zinu, ka Greenpeace, protams, grib, lai vēl dārgāk visi maksā, bet, nu, Greenpeace jau nevar ļaut, lai viņi diktē mums Eiropas uh, um, vidas politiku. Un tad par atsevišķiem priekšlikumiem komisija ir izstādījusi diezgan piecīgus. Um, uh, mm, pie tādus bonusus izstrādājusi, bet es gribētu, lai šie bonus būtu lielāki tiešām arī mm, veidot šādus. Nu, kādi ir šie reāli apjomi? 22 tūkstoši vai 25 tūkstoši no šiem mobīļiem, viegliem kravas automobīļiem ir gads, kas varētu uh, iegūt šādu atbilstību skaitļiem. Uh, bet tad atkal jāskatās, kāds saskanātu, piemēram, pasažieru automobiļiem, vieglajiem auto. Mēs redzam, ka mums tomēr jāorientējas pēc individuālās vienošanās, pēc vidējiem rādītājiem. Nu, lūk, un tālāk par vidas komitejas uh, sagatavotu atzinumu un dokumentu. Viņi iestājas par 140 gramiem kā ilgtermiņa mērķi. Viņi paredz šo 2011. gadu kā atskaits punktu jau. Viņi no 15. gada ieroš, ierobežojumu 120 km stundā ātruma ierobežojumi, un tad viņi runā par šo kopējo skaitu pasažieri un, un viegli kravas automobīļi, manuprāt, lai aprēķinātu kopējās CO2 emisijas. Man tas pilnīgi nepatīk, viņš nevajag jau kopā. Uh, Tur vajag izstrādāt atsevišķus noteikumus, un te atkal šie sodi, kas ir ierosināts 905 eiro, ir tas, kā es to redzu, ir līdzīga tāpat tendence, bet ir pārāk īsi pārējais periodi. Nu, lūk, tādi mani priekšlikumi. Es aicinātu to visu vēl nopietni pētīt un pārbaudīt un varbūt izstrādāt arī alternatīvas priekšlikumus, kurus mēs varētu tad izdiskutēt māja beigās. Paldies! Tālāk ēnu referentam vārds Seferīlo lūdzu. Ah, dā, excuse me. Don't see him. I've looked to the left. Es atvainojos, es nepareizajā virzienā skatījos. priekšsēdētāji un kolēģi Langas uh, projekta, atzinuma projektā ir grozījumu, kuriem es piekrītu, piemēram, soda attiecībā uz emisiju līmeņa pārsniegšanu. Es piekrītu arī tam, tad es piekrītu tam, ko viņš ierosina. Tad 95 eiro par pārsniegto katru gramu mēs gan īsti neizprotam to, kā laba komisija vēlas izmainīt šo nosacījums salīdzinot ar uh, automobīļiem. Es piekrītu devītajam grozījumam, kurā ir runa par 2025. Tad jūs runājat par 135 priekšlikumā, bet ir ļoti grūti 135 gramus panākt patreizējā brīdī. Un vēl es gribētu pievērst kolēģu uzmanību uz to, ka vieglie krāvas automobīļi viņi nerada augstas emisijas. Pirmkārt, tāpēc, ka tie parasti ir ar dīzeļdzinējušie automobīļi. Un otrkārt, tīri aerodinamikas eh, ziņā. Šie automobīļi nevar radīt augstu emisiju līmeni. Viņus uzskata par tādiem transporta līdzekļiem, kas galvenokārt transportē preces, un līdz ar to viņiem ir attiecīgi augstuma standarti, un tas palielina aerodinamisko efektivitāti. Un pēc būtības mēs runājam par krāvas automobīļu, mm, autoparku, un šie krāvas automobīļi ir atšķirīgi no vieglajiem automobīļiem. Uh, šie te komerc um, automobīļi kalpo kaut kādus uh, desmit gadus, un tas tad ir ilgāks um, cikls nekā vieglajiem automobīļiem. Uh, ir jāturpina darbs, protams, lai rastu uzlabojumus emisiju samazināšanas nolūkā. Un tieši šajā ziņā es uzskatu, ka automobīļa ražošanas nozarei būtu jāiegulda visvairāk un vairāk nekā pat labam. Bet, protams, ka jāņem vērā, ka izpēta prasa laiku. Un pēc būtības mums ir jālīdzsvaro laikus, ražošanas cikls. Un es domāju, ka uz šo brīdi mēs nevaram ierosināt ilgtermiņa risinājumus. Mums arī vajadzīgi ietekmes novērtējumi. Un ja mēs gribam veikt pienācīgus uh, pētījumus, jādefinē mērķi, jāzina, ka industrijā būs stabilitāte, es nepiekrītu 16. grozījumam, turpinot par grozījumiem. Uh, Es to neatbalstu. Tas nozīmētu, ka būtu samazinājums par 5 gramiem. Līdz tiek sasniegt 140 grammi eh, laikā līdz 18 gadam. Protams, ka šāds uh, process ir ļoti pakāpenisks, bet es neuzskatu, ka tas tehniski iespējams ik pa gadam samazināt, panākt šādu samazinājumu, kā ir paredzēts. Runājot tad par viegliem kravas automobīļiem, kas, tiksim, kas funkcionē par nu, piecu gadu ciklu, tad es nedomāju, ka mēs varam šādu ikgadēju samazinājumu paredzēt. Hola, kundze, saka priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Uzskatu, ka Langenkungs labi pastrādājas pie savu ziņojumu. Tad, tad eh, vispārīgos iedzinos, manuprāt, es esmu optimistiskāka eh, gan par automobīļu nozari kā tādu, gan par viegliem kravas automobīļiem. Es uzskatu, ka mēs esam guvuši labas mācības, domājot par CO2 emisijām un automobīļiem. Es uzskatu, ka nozara ir ļoti eh, robusta un eh, bieži vien pārsteidz pati sevi attiecībā uz to, nu, ko tā spēja izdarīt, ņemot vērā savu šo smagnējo dabu. Mums tas ir jāatbalsta, jāapsveic un attiecīgi jārīkojas. Un tad pretēji Langena kungam es personīgi uzskatu, ka mēs varam un ka mums arī vajadzētu nākt klajā ar ilgtermiņa mērķiem, piemēram, līdz 20. gadam, vairāk nekā šie te norādītie grāmi dokumentā. Es domāju, ka eh, nozara ir apliecinās, ka tā lieliski spēja pielāgoties jaunām prasībām un norisēm. Es ļoti labi arī saprotu, uh, es esmu ieklausījusies tajā, ko saka nozares pārstāvi, ka viņiem vajag iespēju plānot pasākums ilgtermiņā, un es domāju, ka mums tagad jānāk arī klājā ar ļoti tādiem tālajošiem, bet uh, arī uh, realistiskiem mērķiem laika periodam līdz 20. gadam. Eh, nozares pārstāvi. Protams, eh, ra, ja mēs pieļaujam, ka tagad vieglie kravas automobīļi Uh, ar milzīgu slodzi un piesārņojumu um, daudzumu būs uh, funkcionēs tāpat kā līdz šim, tas uh, radīs papildus logu nākotnē. Un tas, manuprāt, pamato to, kāpēc ir jādarbojās vērienīgi, jāplāno vērienīgi un tālajoši, lai mēs neturpinātu šādus nerentablus transporta līdzekļus turēt uz ceļiem ilgtermiņā. Es arī nepiekrītu Langenkungam par ātrumu ierobežojumu ierobežojumiem. Protams, ka mēs zinām, ka ir precīzi CO2 daudzums, kuru ir grūti e, e, noteikt, bet neviens taču neapšauba to, ka ja mēs samazināsim ātrumu, tad mēs varēsim samazināt šos izmešu daudzumus. Un es domāju, ka šādu noteikumu brīvprātīgi pārņemtu daudzas, daudzas puses. Mm, tam ir arī ne tikai CO2, tā teikt, rezultāti, samazinājuma rezultāti, bet arī drošuma e, ieguvumi. Es to saku ne tikai tāpēc, ka daudz vieglos kravu automobīļus e, ražo Anglijā, tās e, ziemeļa austrumu reģionā, bet es arī saprotu, ka šie te visi jauninājumi bieži vien arī nes neparedzētas problēmas, ietver neparedzētas problēmas. Uh, Un, um, ja mēs tos pārņemtu bez uh, tā nekritiski, tad, uh, ja, teiksim, ražotājs ražotu uh, transporta līdzīgs ar ļoti zemu emisiju līmeni, un kaut citi ražotu ar ļoti augstu emisiju līmeni, tad es saprotu, ka viena no šīm pusēm trūktu motivācijas uzlabot, un līdz ar to mums ir jāpārskata šī soda sistēma. Parastie sodi, es domāju, ka tos varētu palielināt kaut kur līdz 120 eiro, un, manuprāt, ir jāvienkāršo sodu um, noteikšanas sistēma. Varbūt mums vēl būtu jāskatās uz to, kā mēs varētu līdzsvarot uh, Mums būtu jā, nu, nepieciešams līdzsvarot šos soļus pret citiem aspektiem. Vēl es uzskatu, ka uh, ražotājiem ir jābūt atbildīgiem pēc par to, kas notiek ar uh, produktu pēc tam, kad šasija ir pārdota, un līdz ar to ir jāskatās uz to, kas notiek ar atsevišķām transporta līdzekļus veidojošajām sastāvdaļām, un kā visas šīs te ražošanas procesus mēs varam savīt uh, vienā. Uh, Hamsa kundze. Paldies, priekšsādātāji. Ja es nepārsteigšu droši vien Langēna kungu paziņot, ka es viņa ziņojumu neesmu vēl iepazinusies. Un tā jau ir tas, mēs visi droši vien atsaucamies tās diskusijas, kas bija jau īstenībā par CO2 izmisiju samazināšanu jau pie arī pasažieru automobiļiem. ABR Bet, piedodiet, es gribētu arī atgādināt, kā, kāda bija rūpniecības nostāja. Kā viņi īstenībā sākumā ļoti pretojās komisijas priekšlikumu sākotnēji, bet pēc tam, kā izdevās arī panākt kompromisu komisijā, un viss tas tad bija īstenībā mēķu uh, samazinājums. Un tad, kad beidzās trialogs, Lūk, tas bija tieši šajā ekonomikas krīzes eh, sākumā. Un pēkšņi Eiropas koncerni Eiropā ar visām kampaņām sākās par to tieši, cik viņiem ir efektīvi un vidē draudzīgi automobīļi, ko viņi rāda. Es zinu, ka Vācijā tas bija ļoti tā kā, nu, vienā brīdī pēkšņi rādījās, ka viss šis visdārgākajās avīzēs uh, bija šādas reklāmas, un neviens no automobīļu ražotājiem nevarēja, nevēlējās tagad pēkšņi atsaukt e, kādu viņu sākotnēju nostāju, un viss centās vēl parādīt, ka viņi var pat tādus automobiļus saržo, kas ir pat mazāk nekā 120 gramus. Un lūk, tas nozīmē, ka diskusijas pirms tam bija tīrā muļķošanās, un es šādā gadījumā negribu, lai šīs lietas atkal atkārtotos, ko tātais kolēģi Langen. Uh, un es negribu, lai tiešām, kā jūs sakat, ka Greenpeace uzstāda noteikumus, bet īstenībā mums būtu jābeidzās no tā, ka atkārtosies tāds pats scenārijs, kā tas jau bija runājot pār pasažieru automobīļu turpmāko ražošanas standartiem. Un lūk, mēs redzam, ka rūpniecība visu laiku iejaucās, un ka tad viņu diktātā tiek rakstīts jaunās noteikumi, ir, tiek sastādīti jauni noteikumi. Uh, Kāds ilgtermiņa mēķis šiem viegliem kravas automobiļiem, ka tas vajadzētu stāties spēkā tikai vēlāk, nu, tas nozīmē, ka pilnā uh, gadījumā, ja mēs instinām šo mēķi, tad jau tas būs pēc 11 gadus vēlāk, tad jau mēs sākam paturnāt 2007. gadā, un ka viss stātos spēkā tikai pēc 11 gadiem, Nu, klausieties, ja mēs kādiem noteikumiem atvēlam 11 gadus, nu nedomā, ka tas ir savietojams ar mūsu uzstādījumu par labāku likumdošanu. Jūs savukārt, Lengan kungs, piedāvājat vienkārši ierastās kārtības turpināšanu. Un tad jau īstenībā vispār nevajag nekādu jaunu noteikumu izstrādāšanu. Tad 20-20 mērķis. Lūk, jūs atkal atkāpjaties no sākotnējā komisijas priekšlikuma. Jūs gribat, lai 140 grami status spēkā šī prasība tikai 2025. gadā. Un tas nozīmē tikai to, ka viegliem kravas automobiļi tiek pakļauti tikai pusē no tā CO2 emisiju samazinājuma, kas ir obligāti saistoši tagad pasažieru viegliem automobiļiem. Un arī uz tiem īstenībā viņi būtu varējuši daudz vairāk nekā viņam šobrīd 2020. gads pieprasa. Līdz ar to es neuzskatu, ka tas ir labs un pamatots un ambiciozs mērķis, kas būtu svarīgs, lai mēs veģinātu veidot inovatīvus automobīļus. Par sodiem, nu tā ir zinām debat jau. Stāsts ar komisiju. Mēs visu laiku esam par to cīnījušies, un sodi maksājumu īstenībā ir jāiepilna tikai tad, ja šīs sots ir dārgāks nekā inovāciju un efektivitātes kāpināšanas pasākumu ieviešana. Savādāk vispār nav jāga runāt par sodiem. Un līdz šeit, manuprāt, komisija ir izstrādā, vadījusies pēc šī stadiuma, un man tagad jocīgi, kāpēc jūs apšaubat komisiju šos skaitļus? tad pat konsekventāk būtu, ja jūs vispār iestātos pret soda mehānismiem, nevis ierosināt tādu soda mm, pasākums un soda apjomus, kur īstenībā jūs radat tādu situāciju, ka visi var vienkārši atpirkties, jo tad viņiem ir vieglāk atpirkties nekā īstenot efektivitātes kāpināšanas pasākumus. Par rūpniecības nozari Eiropā kopumā runājot, domāju, ka tas ir viņiem spēcīgs tāds iedrošinājums, un tas ir labi, ja mēs prasam tādus apjomīgākus mērķus, ambiciozākus mērķus. Situācija neuzlabosies, tad, ja autoindustrija nebūs gatava kāpināt savu efektivitāti un benzīna degvielas patēriņu samazināšanu. Es domāju, ka tieši arī e, vidusslānim un amatniekiem, par kuriem jūs runājāt, viņiem ir daudz labāk, ka viņu automobīls, vieglais krāvas automobīls, tērē mazāk degvielas. Un kopumā esmu pārliecināta, ka klimata aizsardzība, klimata pārmaiņu apturēšana, lai gan šobrīd simtprocentīgi tas nav vairs mūsu sabiedrības uzmanības lokā, kopš Kopenhāgenes tas viss ir tā kā tādā neskaidrībā, bet nekādā gadījumā mēs nevaram teikt, ka klimata pārmaiņas ir tikai izdomāts. Un tāpēc mums vajadzēs pie šiem jautājumiem turpmāk arī strādāt. Paldies! Paldies, tas noskīt tālāk, lūdzu! Děkuji, pane předsedo. Já již v první debatě, eh, která proběhla o tom, na toto téma, jsem mnohem s panem Langenem. Paldies. Šī ir mūsu pirmā viedokļu, viedokļu apmaiņa, un man jāpiekrīt daudz kam no tā, kas ir pateikts. Mums jāskatās uz reālo analīzi, pirms mēs varam izteikt kaut kādus regulējumus. Jāceras, ka šis ir ļoti svarīgs komerces sektors, kur visas dalības, dalības puses uh, interesējas par izdevumiem, jeb izdevumu samazināšanu. Uh, transporta pārvedājuma uh, eh, un apjoms, protams, ietekmē viņu peļņu. Es arī iesniegšu grozījumus. Es domāju, ka mums ir jārunā par datumu, kad ieviesīsim ierobežojumus, jo šie ir noteikumi, kuri lielā mērā ietekmēs daudzas no interesētajām pusēm. Tie būs uzņēmēji, un viņi ietekmēs, ietekmē visu ekonomiku, bet iespējams, ka viņu uh, Mm, ietekme būs lielāka nekā nepieciešams. Jādomā par eh, transporta izmaksām. Acīm redzot, ir labāk eh, nopirkt eh, transporta līdzekļu, kas patērē mazāk. Labāk izmantot ekonomiskus pamudinājumus, lai uh, E, cilvēki paši izvēlētos kaut ko ekonomiskāku. Nevajag uzlikt sarežģītus sodus, kas atkarīgi no transporta līdzekļu veida. At, vai tas ir e, kravas vai komerc transporta līdzeklis vai nē. Es domāju, ka vajadzīga vienota administratīva sistēma. Diez vai mums vajadzētu runāt par par to, vai vienai transporta līdzekļu grupai vajag kaut kādu standartu vai ne. Pēc manām domām mums jārunā vainu par vidējo apjomu, piemēram, 25 vai 30 tūkstoši jādomā par dažādiem transporta līdzekļu veidiem, kas tiek ražoti. Piekrītu Langena kungam, ka ļoti svarīgi domāt par to, kā mēs e, samazinām CO2 izmešus e, gadu e, laikā. E, būtu ļoti laba doma, ka mēs to paveicam pakāpeniski. Bet eh, vēl jāatceras arī tas, ka izēvielas arvien dārgāks kļūs nākotnē. Šī te arī nafta, protams, pieaug cenā. Tas būs viens no faktoriem, kad mēs uzliksim spiedienu eh, transporta līdzekļu ražotājiem.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 Eiropas Savienībā. Un mērķis ir samazināt par 20% izmešu līdz 20. gadam, bet pārāk pārmērīga regulēšana šajā sektorā var izraisīt negatīvas sekas tirgu, kurš jau tāpat cieš ekonomiskās krīzes dēļ. konkrēti tas skars MVU. Neaizmirsīsim, ka šie transporta līdzekļi tiek ļoti bieži izmantoti tieši mazos vidējumu, vidējos uzņēmumos. Vēl es piekrītu, ka mums jāvirza e, tīri termiņi vēl uz priekšu, jādod vairāk laika, lai sektors varētu pielāgot tehnoloģijas. Un nomainīt savas ražošanas līnijas. Es domāju, ka 135 mērķis, 135 eh, gramu izmešu eh, mērķis nav iespējams. Es domāju, ka 140 gramu uz kilometru būtu reālāk. Es nepiekrītu tam, kurš runāja tieši pirms manis par 5 gramu samazinājumu gadā, jo uzņēmumi nevar katru gadu mainīt savu e, tehnoloģiju, un tas tehniski nav iespējams. Bet es piekrītu ilgtermiņa mērķiem līdz 2025. Eh, gadam. Par šiem te sodiem jādomā, kur šī nauda nonāks. Mums jāatceras, ka jebkuri labojumi, lai sasniegtu šos te emisiju līmeņus, galu galā nover, novedīs pie cenu pieauguma patērētājiem. Neaizmirsīsim to Nächstes Kollege Grote. Tänan, kolleeg Grote. Zakoni. Ja mēs skatāmies eh, šis iepriekšējais likums par eh, pasažieriem, tur ir Langenam bija diezgan industrijas interesēs izstrādāts priekšlikums, nu es negribētu atkal ar šitiem uh, gadījumiem arī kavēties ar tik ļotiem nopietniem pārējais posmiem pagarinājumiem. Uh, Mums jāskatās precīziem pasākumiem, kur mēs redzam, ka varētu rasties nozīmīgas ekonomikas eh, konkurētspējas saks. Un mēs redzam, ka īstenībā šīs lietas var ieviest tirgo. Un mēs nedomājam, ka mēs um, kaut. Uh, mēs tikai lāču pakalpojumu izdarīsim pašai industrijai, ja vēl kavēsimies ieviest šādas prasības. Mums ir jāskatās, ka Personas, kas iegādājas šāds um, vieglos kravas automobīļus, viņam bieži vien nav izvēles. Protams, pasažierā mm, auto ir, protams, vienā um, savādāk situācija. Un, uh, ja ir uh, kāds amatnieks, tad viņam vajag, zinām, gabarīta automobīli, lai varētu pārādāt, piemēram, savus instrumentus. Savukārt, aktuāls jautājums tad ir par sodiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu tomēr, tāpat kā arī runāt par pasažieru kravas, eh, pasažieru viegliem automobiļiem nodrošināt zināms sodus. Tādus, kas nevis uh, būtu vienkārši pielāgojumi un tad viegli atpirktos, bet ka tiešām liktu arī uh, ražotājiem pielāgoties jaunām tehnoloģijām. Par ātrumu ierobežojumu. Nu, es redzu, ka tas īstenībā neierobežo nekādā veidā uh, ražošanas ciklu. Un ja ražotājiem kaut kas būtu tajā uh, brīvas izvēles, tad viņš neko nedarīs. Bet, ja mēs tomēr noteiksim ar noteikumiem, tad šis um, ātruma ierobežojums tomēr būs kaut kādā veidā jānosaka un jāierobežo. Un tieši tāpēc es domāju, ka man ir jāiesniedz tāds grozījums, un arī ar kolēģi Kalinanu es viņam ļoti pateicīgs, ka viņš runāja par 120 km par stundu, un tas tomēr jāpamato, protams, tu nevar tā no zila gaisa pagrābt, un tāpēc tad ir jāskatās arī, kāds ir komisijas priekšlikums. Kas notiek ar šiem ražotājiem, ka mēs viņus nostādām tagad tāda nevajagklā situācija, un pēc tam tad mēs viņam aicinātu pārstrādāt šavas lietas? Nu, es tiešām atbalstu Langena kunga pozīciju, ka nevar tā vienkārši šajos īpašajos gadījumos ignorēt ražotājus. Par ilgtermiņu mērķiem. 175 grami īstermiņā ir reāli sasniedzams, tātad jau līdz 2014. gadam. Bet ilgtermiņu mērķis prasa tiešām tehnoloģiju pārmaiņas. Un mans e, kolēģi, mani kolēģi iepriekš jau norādīja, ka mēs nevaram sasniegt šos 140 gramus uzreiz, bet Mums ir noteikts termiņš 2020. gads un arī attiecīgi uz pasažieru automobiļiem mēs noteicām. Un būtu arī labi, ka mēs to varētu arī ierakstīt šeit noteikumos. Lagina kungs īstenībā atbalsta, bet tikai strīds ir par noteiktiem termiņiem. Un par tik daudz, cik tad daudzi automobiļi tiks pakļauti. Es domāju, ka 100. 35 grami 2020. Eh, gadā ir reāls mērķis. Jo, ja mēs to nepanākam, tad mēs īstenībā nespēsim konkurēt, ja mēs arvien turpināsim ražot automobīļus ar vecajiem, uz vecām tehnoloģijām. Līdz ar to mums jāpaliek pie komisijas sākotnējā uzstādījuma. Mums ir jāuzlabo šī situācija, mums ir jāpanāk konkrēti priekšlikumi, mēs nevaram vienkārši atstāt to autoražotāju ziņā un tā kā arī pasažieru automobiļu gadījumā mums ir ļoti mērķiecīgi jāvirzās, jau tāda augsta mērķi, bet reāli mērķi arī. Un, manuprāt, baidos, ka Langenkungs tam neseko, viņš šos mērķus tikai mīkstina, un no automobīļas ražošanas perspektīvas arī mēs nekādā ziņā viņam nepalīdzam, lai gan viņš to redz savādāk, Langenkungs. Es uzskatu, ka arī runājot par pasažieru un Sankonī kunga ziņojumā jau to ideju atspoguļam. Šis superkredīts ideja, manuprāt, ir tiešām apsveicama, kas palīdz arī šīs tehnoloģijas ievies, lai sasniegtu mērķus 2020. gadam. Un šīs jaunās tehnoloģijas, protams, mums jau nav jānosaka, mēs varam to formulēt neitrāli, un te varam piedāvāt palīdzību ražotājiem. Ir arī viņiem jāpiešķir šī speciālie kredīti, un šie superkredīti ir konkrēts veids, kā varam to veidot. Bet tas jau nav nekāds tāds um, iespējas apiet uh, likumdošanu, bet gan nē, veidot tādus bonusus, kas var veicināt inovācijas. Kolēģis Udī, lūdzu. Jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Langena kunga priekšlikumus, kas aicina būt piesardzīgiem industriālajā sektorā. Mēs nevaram uzņemties eh, to, ko mums uzliek eh, šie te politiskie mērķi, bet mums notika arī Kopenhāgenes eh, konference, un mēs redzējām, ka nav tādas globālas vienošanās. Mums jāskatās, kas vēl notiks tālāk, mēs nevaram veidot rūpniecības politiku un tāpat laikā turpināt Eh, iebilst mm, pret ierobežojumiem, ko citu pasaules daļas neatbalsta. Tāpēc atbalstu piesardzības ideju vismaz eh, uz 10-15 turpmākajiem gadiem. Iepriekš mums teica, ka automobīļu industrija ir spēcīga, būsim uzmanīgi, ja parēķinām sodus, tad ļoti ātri jūs atņemsiet ciparus, kas var pārstāvēt vienu vai divu gadu peļņu dažiem no uzņēmumiem. Tāpēc būsim uzmanīgi ar visu, ko mēs uzliekam šim sektoram konkrēti sodu veidā, lai tie neskārtu ražotājs, kas vēlas eh, būvēt 105 gramu transporta līdzekļus, kas tiks eksportēti uz valstīm, kur nav tādu paši noteikumu. Bet vienvārds sakot, es atbalstu Langenu kungu. Komisjon, möchtas... Paldies. Komisija, lūdzu, ievēlties kaut ko teikt. Lūdzu. Thank you, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji, paldies Langenu kungam par jūsu atzinumu un ēnu referentiem, kur šodien runāju es gribētu sākt ar kopainu valstu vadītāji vienojās padomas secinājumos par siltumnīcu uh, efektu gāzes uh, samazinājumu par 80, 95% uh, līdz 50. gadam. Skaidrs ir tas, ka, ja paskatāmies uz projekcijām nākotnē, transports ir augošs sektors un krava transports veidu uh, katru gadu arvien vairāk eh, siltumnīcas gāzes. Tāpēc mēs riskējam, ja mēs tagad ne, neko nedaram un neuzsākām politiku. Un tad šīs te eh, gāzes tikai pieauga. Mēs esam grūtā situācijā, tamdēļ mums vajadzīga aktīva politika jau šodien. Tā ir kopaina mums, eh, tā arī ir jāatspoguļo šajā atzinumā. Es gribētu atbildēt uz diviem konkrētiem jautājumiem, kas parādījās šajos komentāros. Pirmais ir izdevumi, izmaksas. Notek, ietekmes novērtējumā e, parādās, ka tas e, neko neietekmē. E, dažu grāmu mērķis līdz 20. gadam MVU dod iespēju ietaupīt uh, Tā kā te mēs piedāvājam likumdošanas aktu, kas rada labumu patērētājiem, un tāpat la laikā uh, arī CO2 mēs varam samazināt. Tas ir uh, mūsu ietekmes novērtējumā parā uh, parādīts. Es nedomāju, ka, tas, ka šeit parādās kaut kāds pieaugums. Otrs par sodiem. Un vairāk uh, vaicēja, kāpēc 120 gramu. Uh, Tāpat kā 95 eiro uz gramu bija noteikts šis te uh, ierobe, ierobežojums. Tamdēļ ražotāji izvēlēsies uzlabot transporta līdzekļus, nevis maksāt sodus. Cita lieta, kas te parādījās par ātrumu ierobežojumiem. Uh, tā ir interesants jautājums. Tiesa, ka ātruma ierobežojumi e, minibusos, un mēs nelūdzam dalību valstīm, e, nerunājam par to, e, ko dara dalību valsts šai jomā. Mēs ne, neiejauca, neiejaucamies dalību valstīs, bet var, CO2 var samazināt. Un arī, kā Hols kundze teica, drošības drošība pieaugs un citi aspekti arī. E, e, transporta līdzekļu ražošana pa posmiem un komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu, ka neoficiālais dokuments padomēji un arī Eiropas parlamenta sekretariātam iesniegts e, par to, kā rīkoties šajā te jomā. Un grozījumi jau atzinumā no transporta komitejas parādās komisija tātad jau ir devuši savu eh, artavu šeit. Par citiem jautājumiem. Komisija eh, pieturas pie savu priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka 150 grami 15. gadā ir paceļams eh, mērķis. Uh, grūti tos 135 grā, e, gramus 20. gadā ir grūti panākt, bet analīze e, rāda, ka mm, var ar tehnoloģiju to panākt. Šīs te inovācijas e, mērķis arī ļoti burti, būtisks. Mēs runājam par to, ka mums nevajag padarīt sevi mazāk konkurētspējīgs, bet ar likumdošanu mēs noliekam sevi tieši priekš, priekšplānā. Uh, Mēs inovācijas, eh, ar inovācijām mēs līdz 2020. gadam mēs varam panākt mērķus, un eh, ASV un Japānā tur, protams, arī šis darbs notiek. 135 gramu 2020. gadā par superkredītiem atkal svarīgs eh, signāls, kas jānosūta industrijai, lai hibrīdi un bateriju eh, transporta līdzekļi, eh, ka tas ir tāds solis uz priekšu, mums ir jāmudina ar publisko iepirkumu, ar publisko sektoru, lai šis te grūtības tikko risināts, jo bieži vien uh, Šie e, transporta līdzekļi tiks izmantoti pilsētās vietējām piegādēm, teiksim, pasta piegādēm, tāpēc mēs varam iedomāties šo te, ka šis te zaļais virziens ir tas galvenais. Secinājumā gribu pateikties referentam par viņa komentāriem Un ar šo likumdošanas aktu mēs eh, ļaujam industrijai plānot sevi, un komisija tātad paliek pie savu priekšlikumu. Paldies! Vēlos atsīk norādīt komisijai, ka pavisam nesen iepazinos ar dokumentu, kas saka, ka mums jābūt paraugam. Ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām un par arī tautsemniecību, mēs redzam, ka Vācijā nesen sāk popularizēt viedokli, ka šīs klimata pārmaiņu ekonomika visnībā nekādas priekšrocības gan nerada. Bet, nu, būtu interesanti redzēt, kāds notiek atsevišķos uzstādījumus, ik pa laikam kāds apšauba. Nu, lūk, kolēģiem Langanam vārds. Sākšu ar komisijas komentāru. Nu, tiešām laipni, ka jūs mums norādījāt arī tiešām uz mēķiem 2050. gada mēķiem, tātad samazinājums par 805 līdz 90 procentiem. Uh, Nu, lūk, mēs redzam, ka jau 2020. gadā mums ir šis um, neiespējamais gadījis misija uh, panākt uh, šos mēķus, tad tagad jūs runājat par 500%. Nu, brīnišķīgs pamats tā mūsu dokumentiem. Un mēs redzam, ka Kopenhāgenā neviens nespēja pievienoties šim uzstādījumam, jo viņiem ir cita ideoloģija, cits skats, un mums jāskatās, kā mēs tiešām nodrošinām savu konkurētspēju uh, uh, starptautiskā tirgos. Mēs nevaram vienkārši tādu pieņemt savus kaut kādus ab abstraktus lēmumus, kas vēl 40 gadus prasīs, lai tos īstenot, un tagad jau tos īstenot kā saistošus noteikumus likumdošanu. Līdz ar to man tas šķiet gan dīvaini, un šī atkal grīķ, uh, zaļais iepirkums, um, kas nemaz nav paredzēts komisijas darba plānā, un par to jau runāt, nu ko, teikšu, es aicināšu komisiju pārskatīt savu nostāju. Nu, es saprotu, ka jūs neatsauksties no komisiju, bet jums ir jāatņem vērā, ka tomēr jums ir institīvas tiesības likumdošanā, bet mums saka likumdevēja tiesības kopumā, un mums ar padomi, un tātad parlaments un padomi kopā šāds lēmums noņem, nevis jūs. Un es vēlētos apsveikt arī šo pamattendenci, kā vajadzētu tomēr ievarot zināmu piesardzību, skatīties, vai šie mēģi ir reāli sasniedzami Un te bija aktuāls jautājums par to, kāpēc tad tiešām šīs ilgtermiņa mēķis. 5% mēķis tagad tiek pārsniegts. Nu, tas ir tāpēc, ka mēs runājam par tiešām kopējo autoparku. Nu, kopējais autoparks, tātad tā bāze, ko mēs aprēķinām, nav mainījusi. Tātad desmit uh, modeļi, piemēram, viens modelis no tiem tiek pārstrādāts ik gadus. Uh, nu, lūk, tas ir pamats, kas eh, kalpo par bāzi maniem aprēķiniem. Ja mēs runājam par ilgtermiņa mērķi, tad es tomēr uzskatu, ka ir neiespējami 135 gramus sasniegt 2020. gadā, un tieši tāpēc mums vajadzēs vēl par to pastrīdēties. Hārnsas kundze, kas jau arī piedalījās sarunās arī Francijas prezidentūru, viņa toreiz norādīja, ka nav runa par zaļo Greenpeace, bet īstenībā viņa nolasīja tieši trīs punktus, ko man vakardien 15.55 arī prezentēja tieši Greenpeace, kas norādīja, ka 11 gadu ieviešanas periods viņi rēķina 2008. gada uz priekšu. Un nu, īstenībā nav nemaz spēkā, mums šī likumdošana stāsies spēkā tik 2011. vārdā. Tas tikai paziņojums, klausieties, ja visi paziņojumi kļūs uzreiz par likumiem, no nu tad uzreiz varētiet mājās. Uh, Nu, tiešām jūs nolasījāt Greenpeace eh, dokumentu. Tātad tieši šie trīs punkti, jā, redziet mani tieši te priekšā. Jā, un piedāvājam jūs burtiski nolasījāt tieši Greenpeace idejas. Labi, esmu gatavs dialogam, bet mans komentārs tomēr jāņem vērā atkal ar lietišķiem pierādījumiem, tad jums jāatspēko lietišķiem argumentiem. Jūs arī dzirdējat priekšlikumu, ka mums ir jāuzstāda ambiciozi mēķi. Kolēģi Gröte un reformistu eh, konf, eh, konservatīvo pārstāvju un uzskat, ka varam šīs lietas arī tiešām kopīgi risināt. Es tomēr gribētu norādīt, ka viens eh, jautājums tātad. Šajā gadījumā mēs tiešām vairāk atrunājam par dīzeļu auto dzinējiem. Un tieši dīzeļu dzinējos ir veiks nozīmīgs progress. Un, turklāt, mēs runājām par tiem, kas ma tērē mazāk nekā 6 litrus 100 km. Tā kā tas nav jautājums tikai par tehnoloģijām, bet par reālām iespējām. Un tāpēc mērķiem ir jābūt reāli īstenojumiem. Ja mēs tā pieprasām, jau 2009. gadā viņi pēkšņi visi kļūtu par zaļajiem ražotājiem, nu klausieties, jāskatās kopējā stratēģija Automobīļu nozare vēlas, lai tas būtu tikai tāds brīvprātīgs eh, pašu izvirzīts pienākums, tas, protams, nedarbojas, un tāpēc mēs arī strādājam noteikums, un tāpat tas arī būs attiecīgi šajā vieglo kravas automobīļu sektorā. Es tomēr domāju, ka mums ir jāizveido tāds kompromiss, kas būs kāds arī sarunām tālāk ar vidas komiteju. Paldies! Hamsas kundze ieteikusies par protoku, uh, reglamentu. Atvainojiet, bet man tiešām nepatīk šis veids, kā tiek uh, atspoguļots, uh, uh, kāds bija mana kolēģa attieksme pret komisijas pārstāvi. Es uzskatu, pirmkārt, no manas politiskās grupas viedoklis, CO2 samina, samazinājums, kas ir ar, um, pamatā šim priekšlikumam, to ir pieņēmusi padome, un komisija nedara neko citu, uh, kā vienkārši izstrādā atsevišķos direktīvas, kas ir nozīmīgas kopējā klimata politikas ietverā, par ko ir nolēmušies padomi, tajā skaitā arī Angela Merkela 2007. gadā. Lūk, par to ir runa, un tas ir šis ilgtermiņa mēķis, ko Vācija ir pat arī parakstījusi G8 ietvaros Heiligendam sanāksmē, un tur nekas nav mainījies arī, arī pēc Kopenhāgenes Un līdz ar to šādus priekšlikumus, kurus tālāk Hildegards kundze um, sagatavos, es tomēr aicinātu jūs arī tikpat rūpīgi izvērtēt kā visus tos, kurus jūs saņemat no saviem rūpniekiem, ražotājiem. Nu, galēji tas nebija nekāds reglamenta punkts jāatzīst, nu vienalga, un ir jau labi, bet jautājums tiešām ir par politisko novērtēšanu. Un jāatzīst, ka katram ir savas tiesības uz savu politisko mērķu uzstādīšanu un iespējams arī apšaubīt uzstādītos politiskos mērķus. Jo bieži vien varbūt problēma ir tā, ka domājot par ilgtermiņa politiskiem mērķiem, mēs ik pa laikam tomēr aizmirstam pārbaudīt starp laikā šos mērķus. Bet es vēl to tomēr arī kolēģi Langenu Eh, sargāt. Tas pār, pār, mm, piedodiet, pārmetums, kā uh, eh, Hamsas kundze nolasījusi organizācijas viedokli. Tas nav nekāds pārmetums, jo īstenībā kolēģiem drīkst arī atsaukties uz organizāciju viedokļiem, bet no otras puses tie kolēģi, kas arī pārstāv, piemēram, automobīļus, rūpniecības viedokli, un tad arī nevar uzreiz viņu saukt, ka viņš ir šīs ražotāju lobbyis. Un līdz ar to, ja jūs no abas puses šo viedokli akceptē, tad es domāju, ka arī mēs tā varētu darīt. Es zinu, ka mēs tā arī varam rīkoties, un mēs arī šeit diskusijas, diskusijas neturpināsim. Reglaments? Nē, nu jā, es tiešām pieņemu, ka jūs arī pārstāvat arī, protams, viedokļu un organizāciju viedokļus, bet bet man nepatīk tas uzstādījums, ka viņi sacīja, vispār nav nekādas darīšanas ar Greenpeace. Nu labi, vismaz zinām mērā esam ieviesuši skaidrību, bet katrā ziņā nākotnes var arī izskat, izstāstīt citu viedokļus. Nu ko, jauku pār, pusdienu pārtraukumu, pēc tam turpināt darbi. Par, jā, par tātad iesniegumu eh, grozījumu. Langens lūdzu, lai būtu līdz 7. datumam, sekretārs pārbaudīja, nav iespējams. Sekretārs šobrīd, kad mēģina to vēl pārbaudīt, Bet, lūk, mēs skatāmies par tulkošanu, un tulkošanas eh, kapacitāts ir ierobežots, un vismaz 6. datumā ir jāsāk, jāiesniedz tas, jo savādāk sāks brīvdienu periods, un tad eh, viss nepagūs iztulkot. Bet katrā ziņā vēl centīsimies darīt, ko visu varam, un līdz ar to šobrīd mēs nevaram noteikt grozījumu iesniegšanas termiņu, nogaidām. Ja? Mēs noskaidrosim, ja nē, tad nē, ja nē, nē. Citās komitejās jāatzīst, ka grozījumi bija iesniegti divas nedēļas, jo bija lieldienu brīvdienas un tikai tad sāk tulkot. Un tas visus kolēģis tagad tik daudz uh, sākumā es viņam liku, lai visi iesniedz, un tagad būs tieši tāpat. Bet mēs vismaz nevaram mainīt šobrīd. Diemžēl tā būs, ka viņi gulēs tur, atkal neviens viņus netulkos. Tik un tā.